Arības kundze, Nīderlandes pārstāvs Pīkere, eh, eh, Nīderlandes senāta pārstāvi. Eh, dāmas un kungi, ir liels gods man sveikt Eiropas Savienības parlamenta deputātus parlamentu nedēļas otrajā dienā. Vakar notika konference par Eiropas pusgadu Un šodien mēs uzsākam starp uh, parlamentu konferenci par ekonomikas uh, pārvaldību stabilitāti, jeb tās augto 13. panta konferenci. Vispirms vēlos pateikties Nīderlandes pārstāvjiem par to, ka viņi ir organizējuši šo pasākumu kopā ar Eiropas parlamentu un uh, pateikties par izcilo sadarbību administrāciju līmenī. Vienmēr uh, Nīderlandieši ļoti efektīvi darbojas un organizē. Liels paldies uh, Nīderlandes parlamentam! Dāmas un kungi, ekonomikas atlapšana ir uh, sākusies Eiropas Savienībā, bet uh, mūsu priekšā stāv vēl daudz izaicinājumu 2016. gadam. Ķīnas ekonomikas attīstības palēnināšanās, uh, līdzvarošanas pasākumu ekonomikā, ASV monetārā politika tiek padarīta striktāka, Eh, samazinās imports eh, no eh, jaun, jaunietekmes valstīm, un es pat neminēšu ģeopolitiskos izaicinājums, kuri noteikti ietekmēs arī gaisotni Eiro padomē šonedēļ. Ir daudzi jautājumi tiek uzskatīti kā par nacionāliem, bet tiem patiesībā ir Eiropas ietekme. Šeit var minēt tikai bēgļu krīzi, izvairīšanos no nodokļu nomaks, terorismu situācija eh, Krievijā, Sīrijā, Lībijā, apvienotās karalists referendums par palikšanu Eiropas Savienībā vai ne. Šie jautājumi neskar vienu vienīgu dalību valsti. Un uh, mēs eh, saskaramies ar uh, eh, daudzšķautnainu krīzi, un Eiropiešiem ir jāturas tajā kopā, jāstiprina sadarbība Eiropas Savienības līmenī, jāizmanto 500 miljonu iedzīvotāju potenciāls 28 valstu potenciāls un uh, mūsu vienotais tirgus. Tas ir vienīgais uh, ceļš, ko mēs varam iet lai sadarbība notiktu veiksmīgi Eiropas Savienības līmenī, ir jāstiprina sadarbība arī nacionālā līmenī un starp parlamentu sadarbībai ir izšķiroša loma. Tādēļ es augstu vērtēju iespēju šodien kopā ar uh, Eh, parlamenta deputātiem eh, diskutēt par ekonomikas koordināciju. Ekonomikas krīze parādīja, cik valstis ir savstarpēji saistītas, eh, tās valstis, kam ir vienota valūta. Vienām valstīm bija jāglāb tās valstis, kam bija pārlieku augsts valsts parādu līmenis, un Eiropas Savienībai bija tiešāk jāiesaistās nacionālā uh, Eh, ekonomikas un eh, budžeta politikā. Eh, pieņemtie tiesību akti ir izveidojuši sistēmu, kur ir kopīga atbildība visiem jāuzņemas, bet ir nepieciešama atbildība gan nacionālā, gan Eiropas līmenī par šo tiesību aktu uh, izpildi ir ļoti būtiska demokrātiskā kontrolē, varētu veiksmīgi iztenot struktūra reformas un iztenot uh, efektīvu pārvaldību. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, uh, vakar jūs diskutējāt par Eiropas pusgadu un Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu lomu un 2016. gada Eiropas pusgada cikla prioritātēm un dažādiem viedokļiem. Tāpat jūs diskutējāt arī par to, kā tiek īstenots BEPS, sociālais 3A reitings un citi jautājumi Šodien mēs runāsim par ekonomikas un budžeta koordināciju un par ekonomikas um, uh, konsolidācijas um, uh, pakta īstenošanu. Pēc uh, gadiem un gadiem uh, sarežģītu diskusiju mēs uh, Pagājuši gadu vienojāmies par uh, darba metodi, kas mums palīdzēs koncentrēties nevis uz uh, procedūru, bet uz saturu. Komisija apsolīja uh, gadskārtējā izaugsmes uh, pārskatā uh, uh, izvērtēt situāciju, un mēs paredzam, ka Eh, starpvaldību vienošanās izrādīsies mazāk efektīvs nekā tiesību akti, kas pieņemt koplēmumu procedūrā. Eiropas Savienības tiesību akti nodrošina atbilstošu lēmumu pieņemšanu, ko pieņēmuši uh, likuma došanas iestādes, ja tiek netiek īstenot parā demokrātiskā kontrola, tad uh, tiek zaudēta pilsoņu uzticība. Par to esam pārliecinājušies pēdējo gadu laikā. Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju par uh, uh, kas pieņemts 2015. gada jūnijā par ekonomiskās pārvaldības pārskatīšanu, prasa stiprināt demokrātiskās atbildības un kontrolas mehānismus gan nacionālā, gan Eiropas līmenī un fiskālo paktu kopumā integrēt Eiropas Savienības aktu struktūrā. Būt ir jā īsteno eh, kontrole globali, globalizētā pasaulē, katram ir jāuzņemas sava atbildības daļa. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa darbotos, mums jānodrošina uh, to, ka ko, parlamenti īsteno demokrātisko kontroli. Mēs nevaram pieņemt vairāk Eiropas, ja uh, samazinās demokrātija un parlamentu loma. Tā būtu izgāšanās recepti. Ekonomikas un fiskālās politikas koordinācija un uzraudzība būs efektīva tikai tad, ja vēlēti Eiropas pilsoņu pārstāvi iesaistīsies šajā procesā gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Mēs vēlamies nodrošināt demokrātisko kontroli katrā solī attiecībā arī uz nacionāliem budžetiem. Kā partneri kop kopīgiem spēkiem e, īstenojot demokrātiskās kontrolas principu nacionālajā parlamentā un Eiropas parlamentā. Es uzskatu, ka e, izpildu varai ir e, jāatbild parlamentu priekšā. Un mēs kopīgiem spēkiem strādājam pie šī mūsu kopīgā projekta. Es vēlu visiem panākumu šīs dienas diskusijās un vēlreiz ļoti sirsnīgi pateicos par to, ka jūs esat atbraukuši par izcilo sadarbību un izcilo darbu vakar. Un tagad es, es dodu vārdu eh, kolēģei Arībai. Monsieur le Président du Parlement européen. Paldies, eh, parlamenta priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi. En irlandais, je vous souhaite. Nīderlandes eh, prezidentūras eh, vārdā es eh, sirsnīgi jūs sveicu šajā konferencē par stabilitāti, ekonomisko koordināciju un pārvaldību. Vai, ko mēs vienkāršāk saucam par 13. panta konferenci. Šķiet no vienas puses tā dīvaini izteikt šo uzrunu piecas pārējās konferences, ko organizēs Nīderlandes prezidentūra notiks Uh, citā uh, vietā, un tas principā notiks vietā, ko mēs uzskatām par Nīderlandes demokrātijas šūpuli. Šī 13. panta uh, konference pirmajā pasgadā parasto uzņem Eiropas parlaments. Es pateicos jums, parlamentam, par jūsu viesmīlību un par labo sadarbību, kāda mums parasti ir šajā konferencē. Eh, Nīderlanda šobrīd ir eh, Eiropas Savienības prezidējošā valsts, un eh, tas ir svarīgs vēsturisks periods mūsu valstī, un mēs nevaram darboties vieni. Sabiedrībā ir daudz problēmas, un tās nebeidzas pie valstu robežām. Parīzes uzbrukums, migrāntu plūsmas, varbūt ir notikumi, kas vispārliecinošāk parāda šo robežu nēsamību. Tie ir vissāpīgākie notikumi arī diskusijas par Lielbritānijas likteni, par tās dalību Eiropas Savienībā un uh, Nīderlandes uh, referendums par asociatīvo nolīgumu ar Ukrainu. Tas viss parāda, ka Eiropa šobrīd ir uh, ļoti tuvu pilsoņiem. Šīs problēmas neviena valsts nevar pārvaldīt eh, viena pati. Sadarbība Eiropas Savienībā ir nepieciešama, mums par to ir eh, jārunā, mums ir jādiskutē tas savā starpā. Tāpat arī eh, parlamentārās dimensijas, par parlamentāro kontroli, dažādu procesu ietvaros un attiecībā uz lēmumu pieņemšanu. Arī parlamentiem ir ārkārtīgi svarīga loma šeit spēlējama nacionālo parlamentu pārstāvi, arī uh, viņiem, viņi nodrošina šo saikni starp uh, saviem vēlētājiem un citiem Eiropas Savienības uh, varas līmeņiem. Un uh, Nacionālo parlamentu locekļi, tiem ir ietekme ne tikai uz uh, savām valdībām, bet uh, viņi var ietekmēt arī uh, Eiropas uh, komisijas darbu tiešā vai netiešā veidā, sadarbojoties ar un caur Eiropas parlamentu. Mēs šodien eh, runāsim par Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību un eh, budžetu. Tātad tā ir tēma, jautājums, eh, kurā mūsu sadarbība ir ārkārtīgi nepieciešama. Tā sākās jau 72. gadā ar Tērauda Nakmiņoga savienību. Tas varbūt ir ideoloģisks jautājums, bet tam ir arī ļoti svarīgs ekonomiskais aspekts. Šī 13. pānta konference varbūt sākotnēji var šķist tāda diezgan tehniska, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka diskusijas, ko mēs šodien veiksim, tās ir būtiski svarīgas mūsu visu labklājībai. Tātad mums ir svarīgi nodrošināt stabilu budžetu. Pēdējos gados esam ļoti daudz pie tā jau strādājuši. Jāsaka, darbs nevienmēr ir bijis viegls. Dažkārt ir bijis iespējas, ka mēs ejam pret eh, straumi, lai varētu ievērot eh, stabilitātes un izaugsmas pakta nosacījumus, ko eh, paši esam uzņēmušies respektēt 80. gadā un tātad, lai kontrolētu valsts budžeta deficītu. Dažkārt ir bijis grūti komunicēt un pārliecināt, ka nepieciešams taupīt, un šobrīd arī šāda attieksme vēl turpinās eh, vairākās valstīs. Vai nu kā? Esam tomēr panākuši tādu plašu vienošanos. Uh, eh, SAO e ietvaros esam vienojušies, ka esam uz pareizā ceļa. Mēs eh, esam visi kopā un esam par to lepni. Pēc gadiem ilgām diskusijām par pasākumiem, lai cīnītos pret ekonomisko un finanšu krīzi, prioritāte ir ilgtermiņa skatījums. Protams, ka Eiropa ir šobrīd un šeit, un mums ir jārīkojas tajā brīdī, kad problēmas rodas. Bet tāpat mūsu uh, pienākums, kā parlamentāriešiem, ir ieskicēt uh, vadlīnijas un raudzīties arī tālāk horizontā. Tas varbūt šķiet abstraktāk kā tiešā realitāte, bet ir nepieciešama sadalī, sadarbība Eiropas parlamentāriešu starpā, un mēs uh, arī veidojam tādu aktīvu un interaktīvu diskusiju ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Tātad šo pēcpazienu mums būs uh, uh, diskusijas par investīcijām, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi, konverģenci, konkurētspēju, lai šie procesi tagad notiktu citādā veidā, Tāpat arī Eiropas uh, ekonomiskā izaugsme. Ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un uh, va, arī šeit uh, jādomā, vai tātad pastāv labas sadarbības iespējas, vai mēs varam veikt labās, labās prakses apmaiņu. Domāju, ka Nīderlandai šeit ir sava loma spēlējama, jo mēs esam valsts, kura pēc tādiem ļoti smagiem apstākļiem, gluži negaidīti, tomēr varēja izstrādāt tādu politiskā līdzsvara modeli, kas arī līdz stabils pamats mūsu budžetam. Vēl viena tēma šajās diskusijās ir budžeta efektivitāte, kā mēs varam izmantot jaunos budžeta noteikumus, budžets izstrādājot dažādās valstīs, budžeta koordinācija, vai to ir iespējams uzlabot Um, tāpat laikā negraujot parlamentāro kontroli. Tātad tie ir visi ārkārtīgi svarīgi jautājumi, bet par tiem ir jārunā kopumā un visiem kopā. Uh, jāveic diskusijas tādā veidā, kā to veids modernā, uh, atvērtā, caurskatāmā demokrātijā, savstarpēji aktīvi sadarbojoties. Es domāju, ka Tādā veidā mēs varēsim veidot konstruktīvas un kvalitatīvas diskusijas. Um, es novēlu jums visiem veiksmīgas, auglīgas diskusijas ar uh, ilgtermiņu skatījumu un balstoties uz uh, domu, ka Eiropa ir uh, vairāk kā tikai atsevišķu elementu summa. Liels paldies jums! Thierry und. Äh, merci beaucoup, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Nedaudz informācijas šajā brīdī. Nu pat saņēma informāciju, ka 137 parlamentārieši šogad ir šeit klāt Un tas ir rekorda rādītājs. Tā ka liels paldies jums visiem, kas esat atbraukuši, un paldies, kas esat palikuši šeit līdz mūsu darba šai dienai. Procedūra paredz, ka mēs turpinām sēdi, un vakar kungs vadīs to tālāk. Viņš ir Nīderlandes senāta viceprezidents, un tāpat Roberto Gautieri, kurš vada ekonomisko un monetāro. No Uh, lietu komiteju parlamentā. Tātad es aicinu šos abus līdzpriekšādātājus tagad ieņemt uh, šeit vietu pretī. Ah, Thank you, Mr. Schulz and Madam Arip, for the introduction. Uh, cienījamie kolēģi, paldies par uh, šīs sēdes sākumu un ievadu. Mēs tagad turpināsim darbu. Un uh, Ribas kundzes un Šulca kunga teiktais ceru kaut kādā veidā ietekmēs šī rīta diskusijas. Mēs augstu novērtējam to, ka Eiropas parlaments uzņem šo mūsu darba sesiju savā lielajā plenārsēžu zālī. Un man priecē redzot tas, cik liels parlamentāriešu skaits bija vakar klāt, un es ceru, ka arī vakardienas darba sesijas iespēja šodien mums palīdzēs. Diskusijas pirmajā daļā šodien mēs runāsim par labāko praksi, un es aicinu jūs dot ieguldījumu no savas puses šajās debatēs. Ceru, ka jūs esat saņēmuši pamata dokumentu, memorandu, kas tika izdalīts pirms konferences. Ceru, ka jūs to esat izlasījuši, iepazinušies, bet tie, kuriem varbūt ir pietrūcis laika un uh, laika trūkuma pēc nav izdevies to izdarīt, tad nu, pavisam īsi pastāstīšu, ka tur ir runa par vairākiem jautājumiem. Tātad, kāda ir pašreizējā pieredze, kādā veidā kritēriji saistās praktiskā dzīvē viens ar otru, kā dalība valstis uh, tiek galā ar uh, pieaugušām izmaksām, kā piemēram pensiju izmaksas, veselības aprūpas izmaksas, vai institucionālais ietvers dod parlamentam pietiekamas mm, iespējas realizēt parlamentāro praksi un arī padoms rekomendācijas, kā tās iespējams uzlabot dalībvalstu līmenī. Es eh, gribētu sveikt Daisalūmu kungu, kurš eh, ir eh, Eirogrupas prezidents. Mēs nekādā veidā nebūtu varējuši ieplānot šo sanāksmi labākā datumā, jo 11. februārī notika Eirogrupas sanāksme, un mēs tagad varēsim iegūt pavisam svaigu informāciju, kas notika šajā sanāksmē. Un informācija par to nav bijusi publiskota līdz šodienai. Tāpat sveicu arī Kēs Vendrik, kas ir uh, Eh, Nīderlandes revīzijas palātas vicepriekšsēdētājs, viņš pastādīs par kontrolas mehānismu attiecībā uz Eirozonas pārvaldību. Tāpat sveica Valerija Rabokundzi, kura ir galvenā referente Francijas Nacionālās asamblejas finanšu komitejā. Atvainojos, ka piesaka jūs angļu valodā, un viņa mums pastāstīs, kā Francija risina Uh, ekonomiskos izaicinājumus un problēmas saistībā ar šīs dienas tēmu. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgs, sveicu līdz priekšstādātāju, kas vada Eiropas parlamenta ekonomisko un monetāro lietu komiteju, un uh, viņš uh, darbojas šeit divās kapacitātēs, tātad Roberto Galtieri kungs, un arī viņš izteiksies par šo tēmu. Pirms dodu vārdu mūsu viesiem, Pavisam īsi es gribētu pastāstīt par šīs konferences mērķiem un tāpat arī uh, izteikšos dažos vārdos. Organizē, organizētāji uzskatīja, ka ir pienācis īstais laiks tagad veikt labākās prakses apmaiņu, tātad dažus gadus, kad mums ir pieredze strādājot uh, fiskālajā jomā esam piedzīvojuši tādas pārmērīgas budžeta deficīta situācijas un o, citi nodrošina atbilstību noteiktajiem fiskāliem indikatoriem. Sākot šo labākās prakses apmaiņu, es varbūt pastāstīšu par savu personīgo pieredzi. Un Nīderlandes senātā kā referenta budžeta jautājumos eh, no savas partijas. Mums ir divu kameru sistēma Nīderlandē. Tātad divas eh, kameras abs, abām palātām ir eh, iespēja un tiesības atbalstīt vai noraidīt likuma projektu un attiecībā uz budžetu, ko, kurš nāk likuma projekta veidā, tam ir jāaiziet cauri abām palātām parlamentā. Un pirmajā gadā strādājot pie budžeta, uh, Es izjūtu tādu ārēju ietekmi. Mēs, mums arī nedaudz pietrūka laika. Te ir runa par uh, šīm valsts specifiskajām rekomendācijām uh, saistībā ar budžetu, par kurām arī ir jāpanāk uh, vienošanās. Un uzsākot pirmo Eiropas pusgada ciklu, Nīderlandes valdība un finanšu ministrs, domāju, to var uh, apliecināt. Mums bija ļoti liels izaicinājums arī tātad panākt uh, vairākumu abās parlamentu palātās, lai veikt šīs struktūrālās izmaiņas tādos būtiskos jautājumos kā pensijas, kā uh, mājokļu tiesiskais regulējums, uh, pensionēšanās vecums. Tie tikai daži no šiem svarīgiem jautājumiem. Mans personīgais viedoklis un pieredze ir tāda, ka. Šī fiskālā struktūra, tā ir savi pozitīvie un negatīvie punkti tiek paredzēta tāda kā ārēja disciplīna, ārauts atsaucas punkts, balstoties uz uh, ārēju analīzi. Uh, aplūkojot dažādas pasākumus, uh, pielāgojot tos budžetam. Un vājie punkti šim fiskālajiem paktām ir tādi, ka nepazīstama terminoloģija parādās, zinām iejaukšanās esošajā fiskālajā ciklā un tāda politiska izvēle veikt vai neveikt taupības pasākumus. Un man bija jāpiedalās šīs izvēles izdarīšanā. Un es saprotu, ka šis arī ir iespējams bijis visās debatēs katrā valstī. Un uh, Protams, ir iespējams eh, iemācīties terminoloģiju, budžeta ciklu un visu šī jautājuma sarežģītību, bet daži aspekti joprojām paliek tādi nepazīstami, nesaprotami. Un tas ir viens no jautājumiem, ko mēs pārnāsim šodien, un tas ir eh, šī fiskālā pakta cikla leģitimitāte. Un es domāju, ka šī konference, tieši mūsu konferencē, te ir svarīga loma spēlējama, jo Pašos pamatos es uzskatu, ka eh, neskaidra, necaurskatāma eh, lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā un ierobežot Eiropas parlamenta loma lēmumu pieņemšanā, tāpat arī citu institūciju līdzdarbības trūkums ir vājinājis šo fiskālo paktu. Un uh, fiskālā cikla debatas ir ārkārtīgi svarīgas, katrs elements tur ir svarīgs, un tie, kas uh, nāk no valstīm, kurās notika ļoti tādi dramatiski pasākumi - īrija, Portugāla, Kipra, Grieķija. Es domāju, ka jums noteikti būs kas sakāms un varēsiet dalīties savā pieredzē. Šodien mums ir iespēja un īstais fórums, kad mēs varam šajā pieredzē dalīties, un esmu pārliecināts, ka varēsim šodien mācīties viens no otra, un tas arī ir šī rīta sesijas mērķis. Un tagad pāriešu pie praktiskāk rakstura jautājumiem. Jūs jau zinat droši vien, kādā veidā notiek uh, izteikšanās šeit mūsu sesijā. Tātad mm, es iepazīstināju jūs ar četriem runātājiem un uh, mēs gribētu panākt, lai pēc iespējas vairāk deputātus spētu izteikties, bet mums ir arī laika ierobežojumi, un tos ir jāievēro, un tāpēc aicinu ierobežot. Tātad, kad nepieciešams izteikties ne ilgāk kā Ehm, mēs norādīsim. Tātad uzstāšanās būs divas, trīs minūtes, eh, atkarībā no tā, cik daudz būs runātāji, un būsim diezgan stingri un ievērosim šo laiku. Jums visiem ir kartītes uz galda, tātad, ja jūs vēlaties runāt, jūs aizpildat eh, šo kartīti un eh, norādat savu vēlmu izteikties. Tātad tas attiecas uz dalībvalsts parlamenta locekļiem un tāpat arī uz Eiropas parlamenta locekļiem. Tātad izteiksies divi Nacionālā parlamenta locekļi un viens Eiropas parlaments deputāts. Tāda būs šī uh, formula. Un, ja mums nāksies uh, modificēt šo formulu, mēs arī to darīsim, bet katrā ziņā šāds būs mūsu izējas punkts. Tagad došu vārdu uh, Jeronam Daisablonam, un es brīdinu, ka arī attiecībā pret viņu būšu ļoti stingrs, uh, tikpat stingrs, kā viņš ir budžeta disciplīnā. Lūdzu, jums desmit minūtes. Thank you very much, Mr. Chairman. Is there any way I can see how much Paldies. Cik tad laika īsti man pienāks? Es jums atgādināšu, saka priekšsēdētājs. Paldies, dāmas un kungi. Man patiešām ir uh, liels prieks šodien piedalīties šajā interparlamentārajā konferencē, kas, manuprāt, šķiet ļoti auglīga un lietpratīga. Ja runājam par Eirozonu, es domāju, ka ir ļoti uh, labi, ka mēs varam uh, veidot šo dialogu Eiropas līmenī starp politiķiem un tieši ievēlētiem pārstāvjiem. Es gribēju nedaudz tagad pakavēties pie ekonomiskās situācijas. Nu, kā finanšu ministram man piemīt tāds netikums un eh, pēc tam es runāšu par piecu priekšstādātāju ziņojumu un par paredzamo darbu eh, ekonomiskās pārvaldes jomā. Jāsaka, ka Eirozona ir varējusi izkļūt no valstu parādu krīzes pateicoties politiskajām reformām dalību valstīs. Un eh, šīs uh, reformas eh, arī papildināja institucionālas eh, pārstrukturizācijas un jāsaka, ka tagad ir trešais ekonomiskās atvesaļošanās gads, kas eh, ir jūtams arī dalību valstīs. Nu, jāsaka, ka šī atgūšanās arī ļoti lielā mērā ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, naftas cenām, eiro kursa svārstībām. Mm un arī politikas. Jāsaka, ka izaugsmes palēnināšanās Ķīnā un jaunie plaukstošie tirgi mums atgādina, ka ir jādara daudz vairāk, lai šī atveseļošanās kļūtu patiešām stabila, jo ir ļoti augsti bezdarba rādītāji un ļoti lielas atšķirības Eirozonas valstīs, ņemot vērā to tautsaimniecības rādītājus. Līdz ar to mums tagad nav laika kavēties. Un jāsaka, ka arī fondu biržās notikušais ir pierādījis, ka mums ir jāturpina finanšu sektora reformas un jāievēro arī banku savienības normas un kā Eirogrupas un Ekofin priekšsēdētājs es atbalstu komisijas iniciatīvu izveidot kapitāla tirgu savienību, lai varētu labāk finansēt reālo ekonomiku. Un, protams, banku savienība ir jāpadara stabilāka, lai finanšu sektors būtu spēcīgāks un arī ir uh, jāizlauž no aburtā loga. Jāsaka, ka banku savienības stabilizēšana nenozīmē tikai vienotā glābšanas fonda stabilitāti. Nē, tas varētu garantēt arī risku samazināšanu, uh, un izveidot arī labākus spēles noteikumus bankām. Protams, riski ir jāierobežo un banku savienības izveides viens no mērķiem ir tāds, lai eh, nodokļu maksātājiem nevajadzētu nākotnē bā, glābt bankas, kas atrodas uz bankrota robežas un glābšanas rezultātī, kas tika pieņemta pirmajā janvārī ir labs solis šajā virzienā. Ja mēs runājam par konverģenci, šis ir galvenais temats pēc priekšstādātāju ziņojumā. Tam ir dots nosaukums pilnveidojot ekonomisko un monetāro savienību Eiropā. Ziņojumā ir pietiekami realistisks skats, kas ir papildināts ar konkrētām vīzijām, un te ir arī vairāki posmi minēti līdz 17. gadam tiek piedāvāti pasākumi, lai padarītu eirozonu spēcīgāku un izturīgāku. Tur tiek runāts par fiskālajiem, makroekonomisko un finanšu uh, līdzsvaru trūkumu samazināšanu, tāpat uzlabojot arī Eiropas politikas ieteikumu ieviešanu dalībvalstīs un labāku demokrātisko kontroli. Visi šie aspekti savā starpā ir saistīti un ir nepieciešams sinhrons progress dalībvalstīs, lai varētu pāriet uz otro posmu, proti runājot par tālākajošiem pasākumiem. Uh, Uh, līdz 2025. gadam pilnveidojot uh, EMS arhitektūru. Protams, ir iespējams, ka būs nepieciešams mainīt uh, līgums, grozīt līgums. Ir jāparedz konkrēti pasākumi šim otrajam posmam līdz vēlākais 2017. gada beigām. Komisijas priekšlikumi, īpaši komisāra Dombrovska priekšlikuma attiecībā uz uh, pirmo šī, šo pilnveids posmu nav tikuši uzņemta ar ļoti lielu sajūsmu. Ekofin, Eirozonas valstis tagad uh, izskat visas iniciatīvas, kas varētu palīdzēt īstenot pirmā posma pasākums. Viens no priekšlikumiem ir uh, dalībvalstu konkurētspējas padomju izveide. Es domāju, ka šīm struktūrām vajadzētu organizēt objektīvas politiskās debats, lai politiskās partijas un valdības varētu pieņemt pareizos lēmumus. Es domāju, ka šīs padomas varētu būt ļoti labs instruments, lai varētu turpināt īstenot reformu programmas dalību valstīs. Ir jādomā par labām, atbilstošām reformām, kā uzlabot sociālā modeļa ilgtspēju uzlabot uh, situāciju darba tirgu, parūpējoties arī par stabilu budžetu ilgtermiņā šiem konkurences, konkurences padomēm nevajadzētu piedalīties, piemēram, sarunās par darba koptarifiem. Tur vajadzētu domāt par dalību valsts finansēšanas programmām, veidojot labāku pieprasījumu nacionālā līmenī, sniedzot neatkarīgas politiskos ieteikumus. Un tieši tādēļ es uzskatu, ka šo padomju tīkls visās uh, Eirozonas valstīs būtu ļoti noderīga iniciatīva. Un tagad par Nacionālo parlamentu lomu ekonomiskajā pārvaldībā. Lai šie instrumenti būtu efektīvi un lai mēs padarītu izturīgāku šo monetāro savienību, mums šajā darbā ir jāiesaista nacionālajie parlamenti un ir jāievieš pasākumi, lai varētu cīnīties pret kopīgiem ekonomiskiem izaicinājumiem, un tas viss gal, galā ir jāatbalsta un jāievieš dalību valstu parlamentiem. Mēs labāk vēlamies uh, Eh, izveidot labāku politisko koordināciju, izsekot ieteikums visai Eirozonai kopumā, Eiropas pusgadu sākumā. Uh, Tādā veidā Eirozonas ieteikumus būs iespējams iedzīvināt dalību valstīm paredzētajos ieteikumos, kas uh, dienas gaismu ieraudzīs maijā. Eirozonas ieteikumi ir jāpapildina ar ekonomiskās politikas koordināciju, ir jābūt apmaiņai ar pārāgu praksi, gūto pieredzi, jāīsteno politiskās reformas un jādomā par uh, valstu uh, pozicionēšanu. Uh, ņemot vērā reformu īstenošanu un normu ievērošanu. Tādā veidā mēs varam eh, radīt jaunas darba vietas, un tas ir, protams, iekļauts arī Eiro grupas darba programmā. Pēdējo dažu gadu laikā mēs esam labāk spējuši koordinēt savus ekonomiskās politikas, bet īstenībā, ja runājam par īstenošanu, varam eh, to visu eh, veikt daudz labāk. Ja mēs runājam par ieteikumiem atsevišķām valstīm, mm ieteikums var uzlabot pirmām kārtām samazinot to skaitu. Ja jūs eh, paskaitītu, cik eh, ieteikumu katru gadu tiek eh, iesniegt dalību valstīm, jūs ļoti labi varētu saprast, par ko es runāju. Otrām kārtām mums ir jāpievēršas prioritārākajiem, akūtākiem jautājumiem, kas ir neatliekam jāveic konkrētās dalību valstīs. Un dalību valstīm ir pārāk, tātad pārāk daudz dalību valsts Eh, ņem vērā savu veltītos ieteikumus, bet turpina, turpina rīkoties nacionālā līmenī. Jums ir palikušas divas minūtes, saka priekšsēdētājs. Paldies. Tātad, ja mēs runājam par šiem ieteikumiem valstīm atsevišķi, tad eh, varbūt nevajadzētu tos izstrādāt katru gadu atsevišķi, bet uz ilgāku laika periodu, lai uh, dalība valsts varētu arī labāk to visu īstenot, jo eh, nu, valdības uh, termiņš ir parasti 4-5 gadi, un tad uh, tam būtu tāds labāks secīgums un chronoloģija. Un ir jādiskutē par šiem ieteikumiem ar komisiju un parlamentu, un pēc tam vēl jāinformē par tie cilvēki dalību valstīs. Uh, un šī piederība, īpašums, ja runājam par uh, ieteikumiem, tam, tiem ir jātiek īstenotiem arī uh, apspriežoties ar sociālajiem partneriem. Un tagad par Eiropas parlamentu. Eiropas parlamentam ir pilnībā uh, jāizmanto savas prerogatīvas, kas ir atrunātas līgumos, runājot arī par sekundāro likumdošanu, un parlaments jau iesaistās arī uh, dialogā ar citām institūcijām. Tas ir redzams arī piecu priekšsēdētāju ziņojumā un nesen tika apspriests arī komisijas priekšlikums par 16. gada ieteikumiem Eirozonas valstī. Man bija tas prieks piedalīties attiecīgajā plenārsēdē kopīgi ar Junkerkungu un vicepriekšsēdētāju Dombrovski. Un man vienmēr ir prieks arī piedalīties ekonu komitejas sēdēs Eiropas parlamentā. Uh, Pateicoties viedokļu apmaiņai, arī, piemēram, šodien mēs esam varējuši ieviest piecu priekšsēdētāju ziņojumu, kurā ir teikts, ka padomas un komisijas pārstāvjiem būs ļoti noderīgi piedalīties arī parlamentu sēdēs lai varētu izkopt uh, labāku dialogu. Es vēlos uh, arī uzlabot caurskatāmību Eirogrupas sēdēs. Jūs nu pat priekšsēdētāji teicāt, cik atvērta ir mūsu Eirogrupa, un uh, ar šodienu mēs varēsim arī uh, publiskot daudz detalizētāku un pārskatāmāku Eirogrupas sēžu programmu un arī Eirogrupas sēžu secinājumi būs pieejami izskatīšanai. Un mēs arī vēlamies, lai dokumenti būtu pieejamāki pēc iespējas ātrāk un plašākā mērogā. Un, protams, tas tiks darīts arī sadarbojoties ar institūcijām, kam šie dokumenti ir jāpiedāvā izskatīšanai. Kā Eirogrupas un Ekofin priekšsēdētājs es vēlos visas šīs iniciatīvas iedzīvināt, lai varētu arī uh, organizēt labākas debats par mūsu fiskālo politiku. Uh, lai varētu sniegt vairāk informācijas un saņemt arī um, atbalstu mūsu politiskajām reformām no sabiedrības puses. Es domāju, tas ir ne tikai nacionālajās interesēs, bet mūsu visu kopīgajās interesēs. Es ceru, ka šodien arī uh, dzims daudz jaunu ideju un atziņu par visu to. Paldies, Daisalblom kungs! Um, we now uh, give the floor. Hendrik, tagad jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, dargie delegāti, dāmas un kungi. Paldies, ka devāt man vārdu un centīšos izteikties lakoniski, runāšu ātri. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Nu, bet ne pārāk ātri saka runātājs. Protams, dāmas un kungi. Eiropas Savienība ir eh, piedzīvojusi lielas eh, budžeta un finansiālās pārmaiņas kopš 90. gadu sākuma, kad sākās ekonomikas un finanšu krīze. 2008. gada rudenī ekonomikas un monetārā savienība ir izjutusi visu laiku eh, lielus grūdienus un sitienus un ir jāpārskata daudzas Eiropas Savienības finanšu politikas vadlīnijas, it sevišķi Eirozonām. Eirozonas uh, līmenī tātad bija jāmaina arī likumdošana un, lai reaģētu uz krīzi un labāk ar to tiktu galā, Eiropas Savienība un it sevišķi Eirozona uh, Um, pieņēma vairākas likumdošanas un politikas iniciatīvas, tika izveidotas atbalsta programmas un īstenotas dažādas ārkārtas programmas, lai varētu palīdzēt um, vislielākajās grūtībās nonākušajām dalību valstīm. Tika izveidota Banku Savienība, ko pārskata ECB, tika īstenoti vairāki finanšu un budžetārie uh, likumi, lai Eiropas uh, monetārā savienība kļūtu izturīgāka un spēcīgāka. Un tāpat uh, tika izveidot makroekonomiskā pāraudzība dalību valstīs. Jāsaka, ka šīs normas arī iekļaujas Eiropas pusgada noteikumos. 2013. gadā Nīderlandes revīzijas palāta sagatavoja ziņojumu par šiem jaunajiem budžeta noteikumiem, kas tika īstenoti, lai varētu padarīt EMS izturīgāku mēs arī esam to darījuši, um, ņemot vērā Nīderlandes senāta prasības, jo uh, jaunās normas ietekmē arī budžeta uh, procedūru Nīderlandē un neapšaubām arī citās dalību valstīs. Un, protams, tiek runāts par eiro stabilitāti, tādēļ vajadzēja būt plašākai pieejai, kas attiecas arī uz ES institūcijām un citām dalību valstīm. Ja mēs runājam par saskaņotības politiku, ir jāizdara attiecīgi secinājumi un jāgūst mācību nākotnē, un vēlētos pastāstīt, kāds rezultāts esam guvuši. Un e, nākamajos attēlos jūs varēsiet redzēt galvenās atziņas, ko guvām procedūras rezultātā. Es ceru, ka jūs redzat skaitļus uz ekrāna jūs varat redzēt, eh, kurā brīdī eh, atsevišķās dalībvalstīs, kas ir iezīmēts ar dzeltenu krāsu, bija eh, pārliecīga deficīta procedūra un kāda pasākuma tika ieviesti, lai varētu no tās izvairīties. Eiropas Savienība novēroja dalībvalstu budžeta politiku, bet kopš 90. gadiem šāda pāraudzība netika veikta konsekventi. Uh, Tikai dažas dalība valsts ievies konkrētas pasākumus, un finanšu sankcijas nekad dalība valstīm tā arī netika uzliktas. Tās dalība valsts, kas neievēroja normas, varēja visu paveikt vēlāk, un tas uh, viss tika mainīts tikai tad, kad tika ieviesti jauni pasākumi ar 2010. gadu. Pēdējo gadu laikā valstis, kurās ir bijusi pārliecīga deficīta procedūra, um, to skaits kļuva mazāks, bet uh, pārkāpuma procedūras netika uzsāktas, ņemot vērā īpašas uh, apstākļus. Un tādā veidā budžeta disciplīna uh, sašķobījās. Es jums gribētu pateikt, ka pasākumi, kas ir vērsta uz budžeta politikas spēcināšanu, radīja ļoti daudz regulējumu, likumu un normu, un tas viss ir ļoti sarežģīti, un tieši tādēļ dalību valstīs ir grūtāk ievērot visus šos noteikumus, un Eiropas institūcijām ir arī grūtāk novērot, kā tas viss tiek īstenots. Pie tā atgriezīšos pēc kāda brīža. Un ņemot vērā jauno normu ieviešanu, uh, eh, sešu eh, instrumentu pakotni un divu instrumentu pakotni, dalību valstīm bija jāatskaitās par budžetāro makroekonomisko politiku. Eiropas Savienības uh, spēja Eh, ietekme dalību valstu politikas vadlīnijas ir ierobežota, un galu galā dalību valsts ir tās, kam ir jāizteno šīs prioritātes. Un nākamajā eh, attēlā jūs redzat jaunu procedūru, kas attiecas uz makroekonomiskā līdzsvara trūkumu, un jūs redzat, kā šī procedūra sevi ir pierādījusi praksē. Uh, Šeit ir runāts par inspekcijas, par prevencijas pasākumiem, un dalību valstīs ir bijis patiešām milzīgs līdzsvar trūkums, kas ir pieaudzis 2015. gadā, un korektīvajā makroekonomiskā disbalans procedūras laikā netika iedarbināti jauni mehānismi, un komisijai, protams, ir izvēles iespējas spriest, vai ir šīs milzīgais disbalans vai nē un ir jādomā, vai uzsākt attiecīgu procedūru vai nē. Jāsaka, šī procedūra nav pilnībā caurskatāma un dalību valstu atskaitīšanās institūcijām šī procedūra arī pilnībā nav vēl izstrādāta. Ir runāts arī par atskaitīšanās procedūrām nacionālajā līmenī, lai varētu labāk salīdzināt to, ko dalību valsts ir veikušas un īstenojušas budžeta politikas jomā. Mēs uzskatām, ka šis attīstības posms ir ļoti svarīgs. Un visu beidzot, gribēju teikt, ka ir jābūt labai ekonomiskajai pārvaldībai, demokrātiskai eh, kontrolei, un tas pilnībā neatiecas uz Eirogrupu un tās priekšsēdētāju. Bet jāsaka, ka Eirogrupas ietekme gadu gaitā ir pieaugusi, ņemot vērā arī lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz ekonomikas un finanšu politiku. Dāmas un kungi, tad, kad mūsu ziņojums uh, tika publicēts pirms pusotru gada, mēs uh, guvām daudz uh, svarīgu mācību, un es esmu priecīgs arī to prezentēt šodien Eiropas un dalību valsts parlamentāriešu priekšā. Pēdējās desmit gadus laikā mēs pieredzējām, ka uh, budžeta normas, kas tika noteikti pirms 2008. gada, netika pilnībā ievērotas konsekvences visās dalību valstīs. Uh, Un ja tiek pieņemti sarežģīti lēmumi un ja tie netiek īstenoti, tas katrā ziņā nelabvēlīgi ietekmē Eiropas ekonomiskās pārvaldības efektivitātu un uzticamību. Eiropas uh, Savienībā ekonomiskās pārvaldības spēcināšana noteikti uzlabo arī uzticību uh, finanšu tirgiem, uzlabo Eiropas ekonomikas uh, veiktspēju un samazina Eirozonas parādus ir daudz procedūru, normu, noteikumu, bet ir jābūt vienkāršošanai un caurskatāmībai, lai Eiropas ekonomiskā pārvaldība būtu pārdzāmāka un eh, vajadzētu pieprasīt, lai eh, šī pārvaldība būtu vienkāršāka un lai nebūtu arī pārklāšanās riska. Protams, varētu arī darīt vēl vairāk caurskatāmības labā jau tuvākajā laikā. Ja mēs runājam par makroekonomiskā disbalansa procedūru, ir e, šī rezultātu tabula, ko ir sagatavojusi Eiropas komisija, lai varētu uzlabot makroekonomisko veiktspēju jaudu. Mēs uzskatām, ka situācija varēs uzlabot, ja uh, tiks izvērtēta ne tikai makroekonomiskā jauda, bet arī tas, kā tiek īstenots stabilitātes un izaugsmas pakts un e, valstīm domātie ieteikumi. Tāpat ir ļoti aktuāli pateikt, ka Eiropas Savienībā ekonomiskā pārvaldība ir balstīta uz ilgspējīgu e, valsts finansējumu ilgā termiņā. Ir arī daudz struktūrāla rakstura problēmu un e, debatēs pirms tam tika runāts, ka Eiropas Savienībā ir jāharmonizē ļoti svarīgi likumi, lai varētu panākt tādu gludāku un līdzvērtīgāku veiktspēju visās dalību valstīs. Ir jābū, jāpārskata arī uh, valsts finansējuma ilgspēja visā Eiropā. Ir jābūt arī uh, labākai sadarbībai starp valdībām un parlamentiem Eiropas Savienībā. Es gribētu arī minēt, ka vairāk uzmanības ir jāpievērš Eirogrupas pārvaldībai, ir jābūt arī demokrātiskajai kontrolei. Mēs ar gandarījumu konstatējam, ka Eirogrupas priekšsēdētājs šīs struktūras caurskatāmību iekļāva arī grupas darba programmā pagājušā nedēļā. Un, protams, mums ir jāapzinās, ka Eh, Eiro grupas priekšsādātāja lēmumi joprojām nav iedzīvināti Eiropas institūcijās. Es domāju, ja tāds pastāvīgs priekšsādātājs tiks iecelts nākotnē, tas arī ir jāpaturprātā. Dāmas un kungi, noslēgumā gribētu teikt, eh, ka ir kāda dilemma Protams, visas Eiropas Savienības dalību valstis vēlas, lai Eirozona būtu stabila un darbotos labi šo valstu tautsaimniecības un arī tās pilsoņu nākotne lielā mērā ir atkarīgs no Eirozonas labklājības. Protams, ir jāievēro arī budžeta disciplīnas dalību valstīs, un šeit rodas jautājums, vai tas viss ir pierādījis sev praksē. Es gribētu šeit um, pateikt sekojošo. Mēs esam pieredzējuši, ka Eiropas Savienībā ir uh, paaugstināta budžeta disciplīna, ir pieņemtas jaunas normas, un Eiropas Savienība ir mēģinājusi uh, stabilizēt arī savu vietu finanšu tirgos uh, un esošos normas padarīt vēl spēcīgākas tādas kā, piemēram, izaugsmas un stabilitātes paktu, bet dalība valsts nevienmēr eh, visu var īstenot optimāli. Un papildus tam normas nav pilnībā tikušas īstenotas, tādēļ rodas jautājums, vai šāda uz normām balstīta pieeja patiešām ir labākais veids, kā glābt valstu ekonomikas, nu vai to formulējot citādāk, vai dalība valstis patiešām vēlas lai tas tiktu uh, diktēts no Briseles, vai arī eirozona patiešām ir pārāk uh, sarežģīts veidojums, lai varētu to visu regulēt pateicoties uh, stingram normām. Un ja ir ieviesti šādi ļoti sarežģīti noteikumi un tie netiek pilnībā īstenoti, vai tas patiešām varēs uzlabot uzticību finanšu tirgiem un uzlabot arī uzņēmēju darbības principus. Es uzskatu, ka par to mums ir jāorganizē ļoti mm, tādas dziļas debates, lai izveidotu patiešām ekonomiski stabilu eirozonu. Un es domāju, ka šodien līdz ar to viedokļu apmaiņa ar Eiropas uh, dalību valstu parlamentāriešiem būs ļoti e, svarīga. Un ņemot vērā a, uh, krīzes sniegto mācību, joprojām ir jādomā par jauniem noteikumiem, par to, kā padarīt Eirozonu pietiekami izturīgu un noturīgu pret a, nākamajiem triecieniem. Un tas, vai šie noteikumi ir pierādījuši sev praksē, būs redzams turpmāko gadu laikā. Paldies! Thank you very much. Paldies! Jautājums uh, attiecībā uz debatēm. Vai jūs uzskatāt, ka ir jābalstās uz principiem vai noteikumiem? Atbildi. Es eh, kā auditors tikai eh, pievēršu uzmanību šim jautājumam. Tagad vārds eh, Valērijai Rabo no Francijas Nacionālās asamblēs. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, šajā īsajā ievadrunā vēlos pievērsties trim punktiem, Pirmkārt par finā, eh, publisko finanšu pārvaldību Francijā, otrkārt, kā tas sasaucas ar eh, ekonomikas ciklu un kā eh, Eiropas instrumenti palīdz mums šo vadību īstenot, un treškārt pievienojas pilnībā Eirogrupas priekšsēdētājam, ka ir svarīgi izveidot tādu reformu struktūru, ka tā ir viss izšķirošais, viņām pilnībā piekrīt. Tātad pirmkārt, kas uh, ir uh, izdarīts Francijā, paveikts Francijā? Uh, ir taisnība, ka Francija bija viena no tām valstīm, kas nebija pilnībā ievērojusi stabilitātes faktu. Uh, paktu pēdējo desmit gadu laikā valsts finanses bija pieaug, valsts izdevumi bija pieauguši apmēram par 30 eh, miljārdiem eiro gadā, jeb 3,2% eh, gadā. Mēs veicām ievērojams reformas un šis uh, Uh, pieaugums ir samazināts uz 0,9%. Tas nozīmē, ka šis pieaugums ir lēnāks nekā IKP pieaugums un uh, šis uh, slieksnis ir pārkāpts īstenojot striktus pasākums attiecībā uz valsts finanšu pārvaldību, līdz ar to valsts izdevumu pieaugums ir praktiski apturēts. Līdz ar to mums izdevās samazināt uh, budžeta deficītu, kas 2011. gadā bija aptuveni 5% krīzes kulminācija, un uh, pagājušajā gadā tas bija 3,8, šogad mērķis ir 3,3%. Tā bija dro, drastiska uh, uh, publisko izdevumu samazināšana, mēs no, samazinājām finansējumu dažādām administrācijām jautājums, kā šī politika sasaucas, saskaņojas ar uh, makroekonomiskiem pasākumiem, kā atbalstīt ekonomikas izaugsmu un darba vietu radīšanu, kas uh, ir galvenie mērķi stratēģijā Eiropa 2020. Manuprāt, viens ļoti svarīgs instruments ir uh, struktūrālā deficīta pārvaldība Mē, mums ir jākonstatē, kur mēs atrodamies ekonomikas ciklā un kādas uh, elements mēs varam mainīt, lai uh, veicinātu izaugsmi. Un šis instruments ir ļoti interesants un iedarbīgs, bet man jāatzīst, kolēģi, ka to, tas netiek pilnībā izprast vismaz eh, nu, Francijas Nacionālā asamblējā. Es negribu aizvainot kolēģus, bet, nu, manuprāt, ne vairāk par desmit deputātiem saprot eh, šā instrumenta potenciālu. Tātad runājot par struktūrālo deficītu, Eirogrupas eh, priekšstādātājs arī smaida manī klausoties. Tātad šī struktūrālā deficīta pārvaldība netiek pilnībā izprasta, un es vēlētos, lai komisija dod mums vairāk instrumentu, lai mēs varētu noteikt, kurā ekonomikas cikla posmā mēs atrodamies attiecībā uz visām Eiropas Savienības valstīm. Ja mēs runājam par uh, struktūrālo deficītu, jā, mēs varbūt rīkojamies pārāk uh, e, akt efektīvi, tad mēs varam ne, samazināt ne tikai šo budžeta deficītu, bet arī investīciju apjomu. Un jāsaka, izaugsme Eiropā ir cieši saistīta ar investīcijām. Diemžēl, samazinot valsts izdevumu, šī svira ir uh, bojāta. Un uh, Līdz ar to šis struktūrālais deficīts, struktūrālie pasākumi netiek pilnībā izprasti un uh, novērtēti. Nākamais instruments, kas manuprāt ir ļoti būtisks, ir um, Nacionālā reformu programma, un es pilnībā pievienojos Eiropa grupas priekšsēdētājiem, ka tas ir ļoti izšķirošs etaps, lai spētu pārvaldīt valsts Eh, publiskās finanses un tāpat laikā stimulēt ekonomikas izaugsmu un darba vietu radīšanu Eiropā. Un es vēlētos paust nožēlu par to, ka Eiropas 2025 mērķi netiek pietiekami eh, akcentēti nacionālos parlamentos. Tie ir ļoti precīzi detalizēti mērķi, Un, manuprāt, tie spēja eh, rosināt ekonomikas izaugsmi mūsu valstīs. Eirogrupas priekšsēdētājs teica, ka varbūt nevajag sagatavot pārliecīgi daudz rekomendācijas, viņām piekrīt, bet šie pieci mērķi uh, ja komisija tos nosūtītu nacionāliem parlamentiem, uzdodot jautājumu, kā, kādas atbildes mēs piedāvājam, kādas risinājumus mēs piedāvājam attiecībā uz šiem mērķiem, ņemot vērst, vērā to, eh, kurā ekonomikas cikla posmā mūsu attiecīgā valsts atrodas. Un, manuprāt, eh, ir jārīkojas daudz aktīvāk, Eh, gan eh, Eiropas parlamentā, gan nacionālos parlamentos, eh, formulējot precīzus pasākumus, lai varētu sasniegt programmas 2020 mērķus, ņemot vērā ekonomikas cikla posmu, kurā atrodamies. Tātad, manuprāt, šie mērķi ir ļoti būtiski un varbūt vajadzētu vairāk stimulus uh, Uh, piedāvāt, lai tos nacionālos parlamentos arī aktīvāk uh, īstenot. Paldies, varu jums apliecināt, ka lielākā daļā klātesošo deputātu saprot, kas ir struktūrāls deficīts. Nu, tas ir acīm redzam. Tagad vārdu dodu uh, līdz priekšsēdētājam Galķierī, kurš runās par šīs lietas būtību. Paldies! Kā mēs visi labi zinām, un eh, kā jau eh, Nīderlandes revīzijas palātas pārstāvis teica, mūsu pašreizējais pārvaldības ietvars nav pietiekams, lai nodrošinātu ekonomiskās politikas atbilstošu īstenošanu Eirozonā un jāturpina process eh, Eirozonas padziļināšanai, kas, kā tas arī ir uzsverts vicepriekšsēdētāja ziņojumā. Pat uh, visambiciozākie uh, mērķi šobrīd tiek diskutēti un arī centrālo banku vadītāji ir uh, izteikušies pozitīvi par Eiropas finanšu ministra posteņu izveidošanu. Protams, Eiropas finanšu ministra postenim būs jēga, ja šim ministram vai ministrē būs resursi, savādāk tas būtu dīvaini, un, protams, tas saista mūs ar vienlīdz ambiciozu mērķi, tātad ar uh, pašu fiskālo kapacitāti, balstoties uz pašu resursiem. Ja mēs gribam panākt šos mēķus, kas ir nepieciešami, bet iespējams, eh, kuri vēl nav eh, reāli sasniedzami, mums jāsāk ar līgumiem un instrumentiem, kas mums ir. Un jāmēģina pēc iespējas labāk to visu izmantot, lai varētu eh, risināt vissarežģītākos ekonomiskos uzdevumus. Šai ziņā piekrītu Vaidmanam Vilda Galvā, kas teica, ka mums nav alternatīvu, vai nu mēs reformējam līgumus, līgumu un pilnībā nododam suverenitāti, vai arī, es citēju, pārējam uz decentralizētu pieeju, balstoties uz individuālu atbildību un stingrākiem noteikumiem. Domāju, ka ir arī trešais veids un trešais ceļš un mums ir pienākums to iet, ja mēs gribam atbalstīt izaugsmu un konkurētspēju. Un ja vēlamies konkrēti un nevis abstrakt virzīties patiesas ekonomiskās un monetārās savienības virzienā, es gribētu teikt, ka Junker kungs tiešām uzstājas tādu konsekventu un efektīvu mūsu rīcībā esošo instrumentu izmantošanu. Uh, Un šis kurs tagad ir jāstiprina, ņemot vērā, cik eh, trausla ir ekonomiskā eh, atlapšana un kāda ir ekonomiskā un finansiālā vīde. Tātad tas viss nozīmē, ka pirmām kārtām nepieciešama fiskālā politika, kurai jābūt atbildīgai un jābūt vērstai uz izaugsmi. Svarīgākais šai sakarībā ir uh, ilgspējīgas uh, fiskālās korekcijas, izmantojot elastību un atbilstoši izvērstējot tos elementus, kuri pietiekami netika ņemti vērā stabilitātes pakta reformā, kā piemēram zema inflācija. Atbildot uh, Rabaut kundzei, gribētu teikt vienkāršošana balstoties uz eh, konkrētākiem kritērijiem un mazāk tādu struktūrālu izdevumu. Un jāsaka, tas juridiski nebūtu nav neatbilstoši fiskālajam paktam. Otrajā pantā ir rakstīts, ka eh, struktūrālais eh, deficīts tiek deficēts tāpat, kā komisija to dara. Otrais aspekts saistās ar makroekonomiskā nelīdzsvaru efektīvu korekciju un uh, fiskālo svīru pilnīgu izmantošanu. Trešais elements ir uh, skara budžeta uh, sastāvu, padarot to tādu draudzīgāku investīcijām. Tā nonāk pie otrā aspekta šajās struktūrālās reformās, lai varētu palielināt potenciālu. Es domāju, ka izvērtēšana, benchmarking šeit ir ļoti svarīga jo, kā jau teica Daisablom kungs, ir jāuzlabo konkurētspēja, un te es pilnībā piekrītu, tā tad ar mazāk darīt labāk un cik lietvaros, tā tad te mēs piedāvājam konverģences vadlīnijas. Lai veicinātu un stiprinātu reformas, ir pilnībā jāizmanto vienotā tirgus pabeigšana un jāveido arī kapitālu vienotais tirgus un izpildot arī Junkera plānu, ar kuru ir jārisina tirgus uh, uh, trūkums un jāmobilizē papildus investīcijas. Nepieciešama saskaņota politika un tādā veidā tad varētu arī stiprināt ECB uzsākto politiku, stiprināt izaugsmu, nodarbinātību, bet lai tas viss notiktu, Nepieciešams nodrošināt tāpat laikā arī finanšu stabilitātes ietvaru. Šai sakarībā ir ļoti svarīgi dot skaidrus signālus par Banku Savienības pabeigšanu un spēju viedā veidā izmantot pieņemtos noteikumus, un tos noteikti nevajadzētu apšaubīt šobrīd. Tirgus nav iestrēts ap, ap, apstaktās diskusijās par uh, riska kopīgu uzņemšanos uh, optimālākajā veidā. Mums ir jāsaprot, vai mēs kontrolējam situāciju, vai mēs esam gatavi risināt un atrisināt konkrētas problēmas, vai arī vienkārši mēs esam sasējuši savas rokas, jo mums trūkst savstarpējas uzpratnes. Tātad stiprināt dialogu un uzticēšanos, tas ir izšķiroši svarīgs uzdevums. Un šai ziņā arī starp parlamentu sadarbību un šī konference var dot savu ieguldījumu. Paldies! Paldies! Ar to mēs noslēdzam uh, ievadu uzrunas, un es domāju, ka visi četri runātāji ir pieminējuši ļoti daudz aspektu un jautājumu un debatēm, kuras tagad mums būs līdz pulksten 11. un paredz, ka jūs esat nepacietības pilni izteikties un nodošu jūs tagad eh, savu kolēģu eh, rokās, kurš vadīs tālāk diskusiju. Paldies, priekšstādātāji. Tagad pirmais runātājs no Portugāles eh, Nacionālās asamblējas Jorge Rivera kungs. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Un labu rītu visiem! Visa šī ideja par struktūrālo līdzsvaru ir ārkārtīgi svarīga uh, fiskālajam paktam. Valstis, uh, kurīm ir valsts parāds, vairāk kā 20 parādi, tām tik tiešām ir jāpātrina parāda samazināšana. Bet gribu uzdot ļoti vienkāršu un tiešu jautājumu vai šī koncepcija, tā tad eh, struktūrālā nelīdzsvara mazināšana, vai tā nākotnē kļūst arvien, kļūst arvien svarīgāka, tīri konceptuālā ziņā, ir eh, ļoti svarīgi šis jautājums eh, dalību valstīm, jo man liekas, mums, nu jādara reālas lietas. Tas ir pasākums, ko šobrīd var tādā ļoti lielā mērā pārprast, kā teica viens no galvenajiem runātājiem. Paldies! Paldies, Andrē Postēma! no Nīderlandes. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Agrāk 13. panta konferences notikušas Briselē, tāpat Viļņā, Romā, Luksemburgā. Tur tika galvenokārt runāts par finanšu un ekonomisko krīzi un par noteikumiem un procedūrām pašas konferences ietvaros. Tagad ir laiks nomainīt šo skatījumu. Eiropas Savienība ir e, solidāra institūcija, tā nebalstās ne uz kādām bailēm vai krīzi vai baidoties arī no jebkuras valsts iziešanas no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība balstās uz mieru un sadarbību un progresu. Un to arī vajadzētu atspoguļot 13. panta konferencēs par e, fiskālo paktu. Šodien gribētu uzsvērt, cik svarīga ir e, valsts izdevuma kvalitāte līdzekļi, kas ir uh, pieejami dažādiem strateģiskiem mērķiem, reizēm šīs naudas pieejamība ir uh, svarīga nekā to efektīva tērēšana. Ir dalībvalsts, kurās ir panākt diezgan liels progress, nodrošinot ne tikai uh, izdevumu leģitimitāti, bet arī to efektīvu izpildi. Tāpat laikā, un man tas arī ir jautājums paneļrunātājiem, ir īpaši vēl arī Labo kundzei un tāpat arī Dīsplom kungam, uh, kāda ir labākā praksa un iespējas nodrošināt, lai valsts eh, izdevumi tik tiešām efektīvi būtu, lai tie radītu tādu būtisku ietekmi un izmaiņas. Un eh, varbūt mums būtu jāpieņem šā praksa ne tikai mūsu dalībvalstu budžeta procesos, bet arī Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Tagad Eh, Dimitris Papadimulis kungs no Eiropas parlamenta, mūsu vicepriekšstādātājs. Paldies, priekšstādātāji! Jūsu aprakstītie mērķi, eh, tas, ko teica Daisemblom kungs, tas viss iet eh, no nu, tādā jau vispār pieņemtā virzienā, bet ar šo procesu nep nepietiek. Pārāk vēl un pārāk maz tiek darīts attiecībā uz mūsu jaunajām iespējām. Uh, Esam dzirdējuši daudz kritikas par to, ka trūks caurskatāmības Eirogrupas eh, darbībā. Tikai vakar jūs eh, paziņojāt, nācāt klajā ar dažiem pasākumiem pareizajā virzienā. Jā, tā ir. Nepieciešama uzticība no tirgu puses mūsu eh, ekonomikām, bet mums vairāk būtu jāsatraucas par mūsu pilsoņu uzticība Eirozonas un Eiropas integrācijas eh, funkcionēšanai. Un tur mēs redzam mazāk investīciju, mazāk darba vietu, lielāks bezdarbs un pastāv arvien lielākas atšķirības, mazāk kohēzijas, mazāk teritoriālās eh, kohēzijas un sociālās kohēzijas. Jā, vairāk ir jādara. Mums jānodrošina līdzsvarots budžets, bet mums nepieciešams arī vairāk investīcijas, vairāk Eiropas, vairāk kohēzijas politikas vairāk fiskālās harmonizācijas. Tā, lai mēs galu galā varētu atteikties no šīm nodokļu paradīzēm. Mēs nevaram pieņemt Eiropu, kur katrs dara, ko grib. Mēs nevaram pieņemt 28 dažādas fiskālos un nodokļu režīmus un 28 dažādas parādu režīmus. ASV ekonomika daudz ātrāk atvesļojusies jo viņi neuzskatīja, ka Keins ir kaut ko revolucionāru izteicis, un uh, tas, ka jūs teicāt, ka jāatliek viss izmaiņas līdz uh, periodam pēc 2017. gada, lai būtu lielāka izaugsme, šis lēmums ir nepareizs. Mēs zaudējam laiku un mēs zaudējam uzticību pamat jautājumos. Paldies! Uh, Ines Boķis no Latvijas parlamenta. Jumie, kolēģi, esmu Latvijas parlamenta revīzijas komisijas loceklis. Mēs uzklausām valsts kontrolas veikto revīziju rezultātus valsts un pašvaldību institūcijās par budžetu un Eiropas Savienības fondu līdzekļu izlietojumu. Pieņemam lēmumus bet lielāko iedzīvotāju neapmierinātību izsauc garais tiesību sargājošo un citu iesaistīto institūciju procesu vainīgo atrašanā un sodīšanā nopietnu pārkāpumu gadījumā. Un te es pirmkārt domāju atsevišķus lielu līdzekļu izšķērdēšanas gadījumus. Jautājums ir Vendrika kungam, eh, izmantojot gadījumu, ka viņš ir audita tiesas pārstāvs Nīderlandes Vai jūs neuzskatāt, ka arī šai jautājumā vēl vajadzētu piestrādāt pie Eiropas Savienības direktīvu pilnveidošanas, jo dalībvalstīs situācija ir ļoti atšķirīga un prasa uzlabojums? Paldies! Thank you. Uh... Paldies, Kareškungs no Francijas Nacionālās asamblējas. Paldies priekšsēdētāji. Jautājums par uz, atbildības eh, uzņemšanos par Eiropas pusgadu ir ļoti svarīgs jautājums, domājot par e, Eirozonas eh, nākotni. Es Eh, nedomāju, ka šī eh, sistēma var darboties ar sodiem un disciplināru sankcijām. Ir vairāk jādomā par Eiropas pilsoņiem un ir jādomā par um, šo atbildības uzņemšanos. Vispār situācija ir uzlabojusies attiecībā uz Eiropas komisijas uh, priekšlikumiem arī tādēļ, ka Eiropas komisija uh, Uh, labāk uh, pielāgo savus ierosinājumus reālais situācijai valstīs, uh, jo iepriekš lasot šīs rekomendācijas radās iespējas, ka tās ir vienādas visās valstīs, tik ierosināt vienādu politiku visās valstīs. Manuprāt, ir jāņem vērā nacionālā situācija, nacio, realitāte dalību valstīs un uh, Tādēļ eh, svarīgs ir dialogs ar dalību valstu parlamentiem. Es vēlētos uzsvērt eh, vēl vienu punktu. To jau es teicu vakar, ir pārāk daudz dažādu uzraudzības procedūru, kuras pārklājas un dažkārt pat noved pie uh, pretrunīgiem ieteikumiem vai prasībām uh, Mēs uzskatām, ka ir šīs procedūras jāapvieno, pašreiz tās notiek līdzās pastāvēšana, bet tās nenodrošina pārskatāmību par šīm rekomendācijām un to īstenošanu. Tālāk būtu jāpiestrādā vēl arī pie grafika. Attiecībā uz Franciju, piemēram, komisijas rekomendācijas par budžetu uh, tiek uh, sagatavots jau uh, ievērojumu laiku pēc tam, kad uh, parlamentā ir uzsāktas diskusijas par budžetu, un tas rada sarežģījums mūsu darbā. Tādēļ būtu jāpiestrādā pie tā, lai šīs rekomendācijas tiktu sagatavotas ātrāk, un tad varētu arī nodrošināt lielāku atbildības uzņemšanos. Paldies! Paldies, šis punkts ir tiešām svarīgs Alfreds Sants no Eiropas parlamenta. I don't see. Diemžēl neradu Santa kungu zālē. Pervāns Berest. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos par to, ka šī uh, sanāksmē tiešām nodarbojas ar pamat jautājumiem 13. panta kontekstā, tātad par sadarbību starp dalību valstu parlamentiem, nacionā, eh, Eiropas parlaments, tas ir ļoti būtiski, domājot par ekonomikas politikas koordināciju. Man trīs komentāri. Pirmkārt, uh, priekšsēdētājs Daizelblūms ir pavirzījis uz priekšu eiro uh, grupas pārvaldību. Es viņam par to pateicos, bet manuprāt ir jāiet vēl tālāk uz priekšu un jādomā par to, ka integrācija eirozonā ir jāturpina. Un uh, tālāk šī sadarbības starp kopienas metodi un eiro uh, grupas darbību, nu, uh, mācības, ko esam guvuši no sarunu procesa ar Grieķiju, liecina par to, ka vēl pastāv attīstības iespējas turpmākajos gados, pat ne tik tālā nākotnē. Es gribētu pateikties arī Vandrīka kungām par viņa teikto. Pirmkārt, ka viņš eh, netic eh, tādai pārvaldībai, kas balstītos pārāk daudz uz um, noteikumiem. Nu jā, es uh, domāju, ka šāda pieeja mums dažkārt ir novedusi strupceļā, un um, tādēļ pie šiem jautājumiem ir jāstrādā. Un es gribu arī norādīt, ka uh, ir izveidot instrumenti, kas pilnībā joprojām netiek izmantoti, piemēram, uh, mak makroekonomiskā nelīdzsvara novērošanas procedūra, nu, manuprāt, vēl šeit ir liels attīstības potenciāls, tā maigi izsakoties. Es gribētu uzstāt uz diviem priekšlikumiem, ko mēs esam izstrādājuši eh, šajā parlamentā, runājot par uh, Uh, kopīgiem ieteikumiem uh, Eirozonas uh, ekonomikas attīstībā. Tātad pirmkārt šīs Eirozonas attīstības rekomendācijas, tajās ir jāņem vērā jau sākumā visas, visi attīstības mērķi jāņem vērā noteikumu procikliskais raksturs, nu jādomā par investīcijām un otrām kārtām ir nepieciešams konverģences kodeks, uh, ņemot vērā stratēģijas 2020 mērķus. Tātad labāk ir jāizmanto Eiro grupas rekomendācijas un uh, šis konverģences kodeks. Priekšsēdētājs, es tagad gribu norādīt, ka nedrīkst pārsniegt divas uh, minūtes uzstājoties, lai visiem būtu iespējams piedalīties debatēs. Nākamais runātājs Viljams Kešs no apvienotās karalistes uh, parlamenta apakšpalāts. Paldies priekšsēdētāji. Nu, uh, mēs neesam eirozonā un līdz ar to situācija ir atšķirīga, bet arī mūsu skar situācija Eirozonā un eh, tas ietekmē arī referendumu par palikšanu Eiropas Savienībā vai ne. Eh, runājot par šiem piedāvātiem dokumentiem, kad ir eh, runa par, piemēram, to, ka nepieciešami ko, pielāgošanās mehānismi, lai varētu absorbēt nesimetriskos uh, šokus. Protams, tas atstāja iespēju uz visu Eiropas Savienību, tā, tālāk, ka mehānismi ir bijuši nepieciešami. Tālāk norādīts, ka institūcijā cieši no demokrātijas deficīta, nu tā ir reāla problēma. Īsumā gribu teikt, ka šodien dzirdētais un par uh, no piecu uh, priekšsēdētāju uh, ziņojumu, kad būtībā ir virzība uz tādu kontrols sistēmu, kas ir pretrunā ar demokrātisku pārvaldību. Un mēs Vestminsteras parlamentā kopš 17. gadsimta strādājām balstoties uz suverenitāti, precīzi runājot arī par izdevumiem un nodokļiem. Un tā tad visas šīs uh, problēmas, un arī uh, attiecībā uz uh, Vāciju, liecina par to, ka ir arvien lielāka plaisa starp pilsoņiem un iestādēm, un Eiropas Savienības struktūra nespēja šo problēmu pārvarēt. Un šis jautājums ir galvenā problēma, kā to norādīja uh, Uh, Dēvids Kamerons savā uh, runā. Mūsu prāt, um, um, citi deputāti prāt, Kamerons um, neiet pārāk tālu savās uh, prasībās un tādēļ attīm redzot būtu jāies, jāizstājas no Eiropas Savienības. Ascimas. Grieķijas parlamenta. Paldies! Grieķi, grieķiem ir tāds teiciens. Vai nu eh, piekraste atrodas nepareizā vietā, vai arī mēs eh, kuģojam nepareizā virzienā. Nu, nu, tāda ir situācija Eirozonā. Mums ir šis izaugsmas un stabilitātes pakts Nu, tas ir tāds kā trako krekls, lai savaldītu. Tas uh, ierobežo attīstību un izaugsmi. Bet uh, tai pa, uh, pašā laikā šis, uh, nu, trako krekls nav pietiek uh, vienlīdz uh, ierobežojuši attiecībā uz visiem. Uh, nav tik stingras prasības Vācijai, kā, piemēram, Grieķijai izvirzītas. Uh, uh, Uh, Francija minēja par 0,9% pieaugumu uh, valsts izdevumos. Vai tad tā mēs spēsim pārvarēt uh, izaugsmes deficītu? Nu, šeit tikai tiek uh, atkārtot uh, starptautiskā valodas fonda nostāja, bet starptautiskais valodas fonds nekad neko pozitīvu nav panācis Grieķijā situācija ir traģiska, ir uh, recesija, milzīgs bezdarbs, uh, pieauga nabadzība un uh, tiek ierobežotas strādājošo tiesības. Tūkā, turklāt Grieķijas valsts parāds ir trīs kārt pieaudzis pēdējo piecu gadu laikā, īstenojot šo ļoti uh, strikto taupības programmu. Uh, un ir jānošķir eh, no vienas puses uh, gudru krīzes pārvaldību, un, piemēram, situācija eh, ASV arī tās piedzīvo recesiju tajā pašā brīdī, kad Eiropa. Bet pēdējo divu, trīs gadu laikā ASV ir no, atkal ekonomikas izaugsme un pat šī kvalitatīvā atvieglošana šī programma, ko īsteno centrālā banka. Lūdzu, ļaujiet man pabeigt uzstāšanos, saka runātājs. Tā tad mēs vēlamies uh, nodrošināt investīcijas stratēģiskos objektos, nevis kaut kādu žēlastības dāvanas. Sogorkungs no Ungārs, uh, Sogors kundz no Ungārijas Nacionālās asamblējas. Priekšsēdētāji. Kopš 2011. gada nacionālos parlamentos ir izstrādātas ekonomiskās pārvaldības metodu. Uh, Ungārijas parlamenta atbildīga par to ir Eiropas lietu komiteja un tiek apspriesti svarīgākie pasākumi Eiropas pusgadā un arī uh, ekonomikas uh, politikas koordinācijas šīs uh, komitejas sēdes ir atklātas, kad tiek apspriest komisijas Uh, ziņojums. Mēs apspriedām pagājušā gada novembrī uh, komisijas dokuments un arī izvērtējām iepriekšējos piecus Eiropas pusgadus. Ungārija uh, kopumā piekrīt galvenajām prioritātēm 2016. gada izaugsmes pārskatā un uh, norādījumiem, arī uh, brīdinājumu sistēmas ziņojumā, bet mūsu prāt kaut kā arī pietrūkst. Uh, trūkst paziņojumu par uh, sākotnējā Eiropas pusgada mērķa īstenošanas, proti 2020. gada stratēģijas īstenošanu. Un uh, ir nepieciešamas uh, precīzas uh, Uh, valstīm uh, sagatavotās rekomendācijas un to īstenošanā jāparedz ilgāks laiks, un tā mēs stiprinātu dalību valstu atbildību par rekomendāciju īstenošanu. Tāpat ir svarīgi definēt vispārējais politiķas mērķus, nevis dot kaut kādus konkrētus norādījumus par konkrētiem pasākumiem. Dalību valstīm ir nepieciešama pietiekama manevrēšanas iespēja, lai pašas varētu izvirzīt tas ir apstiprināt, kādus pasākumus tās uh, īstenos. Noslēgumā es gribēju teikt, ka uzdomāju, ka šī gada uh, specifiskās rekomendācijas atspoguļos reālo situāciju Ungārijas ekonomikā un tās attīstības perspektīvas. Paldies, tagad Poskungs no uh, Vācijas Bundestāga. Jā. Jā, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen priekšstādētāji, dargie kolēģi, kas mani pārsteidz, ka e, joprojām nesmu dzirdējis kaut ko ļoti svarīgu šajās diskusijās. Tas ir saistīts ar mūsu konkurētspēju. Konkurētspēju īstenībā bieži vien kavē nodokļu nemaksāšana un korupcija, kā arī ēnu ekonomika. Uh, Mums tas ir jāsauc īstajos vārdos, jo, lai varētu šīs problēmas pārvarēt, eh, mums daudz ir jādara, un tikai tā mēs varēsim atgūt savu konkurētspēju un zaudēto ticību, jo, lai atgūtu nodokļu maksātāju uzticību, eh, mums uh, ir lietas jāsauc īstajos vārdos, un problēmas ir arī skaidri jādefinē. Uh, Daizelblūma kungs vai Nīderlandes prezidentūra, Nīderlandes valdība ir domājis par to, kā tā pati varētu ar, radīt paraugu cīnoties pret nodokļu nemaksātājiem un jāsaka, ka šīs īpašās normas, kas ir spēkā Nīderlandē, arī uh, Eh, daudzus mūdina izvairīties no nodokļu maksāšanas, jo ir patiešām redzams arī nodokļu dempings. Vai jūs esat domājuši par konkrētām iniciatīvām šajā jomā? Paldies! Paldies! Francesco Chiarella no deputāta palātas uh, Itālijā. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju nedaudz pastāstīt par Itālijā notiekošo. Pēc fiskālā pakta pieņemšanas 2012. gadā Itālijā ieviesām nepieciešamos pasākumus, bet jau trīs reizes mēs esam pieredzējuši to, ka vidusposma mērķu sasniegšana ir e, pārcelta jau trīs reizes. Tas sākumā bija paredzēts uz 2018. gadu. Fiskālais pakts ir nesis līdzi arī pārmaiņas mūsu zemē. Un gribēju arī pateikt, ka Eiropas komisijas lēmums attiecībā uz šo fiskālo padomi, fiskālo valdi, kas uh, izgaismotu uh, demokrātisko deficītu, kas joprojām pastāv valsts finanšu kontrolē, ir jāveic. Mums šķiet, ka papildus eksperts padome, kas nodarbotos ar taupīgumu politiku, novestu pie tā, ka mūsu valstīs attīstība atkal tiktu palēnināta. Demokrātiskais deficīts demonstrē to, ka šāds lēmums tika pieņemts vispār neuzklausot dalību valstu parlamentu viedokli. Mm. Tas ir tāds no augšas uzspiedts lēmums, ko autonomi pieņēma Eiropas komisija. Un vajadzētu patiešām domāt arī par uh, lielākām pilnvarām Eiropas parlamentam un nacionāliem parlamentiem, jo dalībvalstu parlamenti ir tie, kur tiek pieņemti lēmumi par kontroli un uzraudzību. Uzskatām, ka papildus kontrolas instance atkal tiks izveidota, bet varbūt, ka vajadzētu vairāk šajā darbā iesaistīt dalību valstu parlaments Farovei, kungs Bēļģijas palāta priekšsēdētāji. Man nedaudz ir jārunā pretī Keša kungam tajā jomā, ka, piemēram, eh, runājot par budžetu Bēļģijā, tas, kas ir sakāms Eiropas komisijai šajā jomā, eh, ir bieži vien ar lielāku svaru nekā Nacionālo banku teiktais. Un man ir arī jautājums. Beļģija ir valsts, eh, kur eh, budžeta deficīts ir 2,9%, bet parāds ir 107%, tātad virs noteiktā līmeņa dalību valstu parlamentos uh, ir apjēgts, ka ir uh, panāks vienošanās ar Eiropas komisiju, viena no tām, ka 2018. gadā ir jābūt uh, struktūrālam balansam un nominālam līdzsvaram, ir jātiek panāktam attiecībās budžetu līdz 2019. gadam. Un, e, ja šķiet, ka varētu samazināt deficītu katru gadu par 1%, nu, tas ir diezgan sarežģīti. Vienošanās, kas ir panākts ar Eiropas komisiju, ņemot vērā izaugsmas un stabilitātes paktu, uh, Eh, mums ir jāpārskata šīs vienošanās, pasakot, ka ir vairāk izdevumu tagad, piemēram, lai garantētu drošību, patvērumu politikai, bēgļu politikai, un līdz ar to izaugsme nav iespējama, eh, ņemot vērā iepriekšējās aplēses. Un, valsts investīcijas īstenībā arī ir daudz zemāks nekā sākumā domāts un prognozēts. Gribēju tādēļ paredzē, pa, pavaicāt, vai Eiropas komisija ņems mm, vērā pašreizējo politisko situāciju, kad bēgļu politika prasa vairāk izdevumu, vai normas tiks paskat, pārskatītas un vai tiks piedāvāt jaunu priekšlikumu dalību valstīm. Paldies! Labs jautājums, paldies! Rita Millere, Suomijas parlaments, lūdzu. Eh, kiitos puheenjohtaja. Eh, Suomessa... Et... Paldies, priekšsēdētāji! Somijas parlaments īstenībā ļoti labi uh, sadarbojas ar valdību, tad, kad valdība pieņem lēmums Eiropa domē. Diemžēl Eiropas pusgads ir tāds jautājums, ko nesam varējuši pietiekami labi izskatīt Somu parlamentā arī e, pilsoņi par to nav pietiekami labi informēti. Gribēju dzirdēt, kāds ir jūsu redzējums, ko mēs varētu darīt lietas labā. Mēs runājot par kopīgo ekonomiku un lēmumiem, vēlamies, lai šie lēmumi tiktu pieņemti arī dalībvalstu parlamentos, un bieži vien parlamentos dalībvalstīs eh, nu, politika tiek organizēta citādāk, ir jākonsultējas ar eh, sociālajiem partneriem, ar eh, pilsoņiem, lai tas viss pēc tam tiktu tālāk transponēts uz Eiropas līmeni. Ir jāievēro arī grafiks, kalendārs. No tā tiešā veidā ir atkarīgs tas, kā dalībvalstu parlamenti varēs ietekmēt Eiropas semestri. Mēs esam runājuši par to, ka Eiropas pusgads varētu norisināties ilgākā laika posmā, nevis uz gadu. Eiropas Savienībai ir nepieciešama izaugsme. Ja domājam par Eiropas strateģisko investīciju fondu, jeb ESCIF, kā izmantot to veiksmīgāk, lai dalību valstīs pieņemtie lēmumi varētu radīt šo Eiropas papildvērtību. Paldies! Anastasijas Kurālis no Grieķijas parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Visu šo gadu garumā mēs esam strādājuši pie ekonomiskās integrācijas, pie budžeta stabilizācijas, tagad tiek piedāvāts konkrēti ekonomiskās pārvaldes mehānismi, daudz jau ir stājušies spēkā, un tas nozīmē, ka daudz no dalībvalsts suverenitātes uh, no politikas šajā jomā tiek nodots Eiropas Savienībai. Ja mēs runājam par uh, budžeta politiku, valstu finansējumu, stabilizāciju, bet jāsaka, ka sistēma nav ne caurskatāma, ne kaut kādā veidā ietekmējam, un mēs nevarētu teikt, ka tā ir bijusi simtprocentīgi efektīva. Ir daudz tautsaimniecības, kas joprojām atrodas dziļā krīzē, finanšu tirgi tāpat, un līdz ar to Eiropas pilsoņi jūtas aizvien atsvešinātāki no Eiropas politikas. Un visu laiku tiek paaugstināti nodokļi, un tas nozīmē ekonomisko stagnāciju. Ekonomikas politika īstenībā atspoguļo tādu modeli, kas ir lemts neveiksmē jau no pašas pirmās dienas. Ir jāpiedāvā citi risinājumi. Eiropas Savienības institūcijas šķiet tagad akli sako tikai tirgus priekšrakstiem, tirgus noteikumiem, un tas nonāk par labu Eiropas integrācijai. Demokrātiskā kontrola ir ļoti spēcīgi ierobežota. Uh, Un jāsaka, ka bieži vien politisko lēmumu pieņēmējs ir ļoti grūti izkontrolēt, un vienīgie kriteriji un noteikumi, kas tiek ievēroti, ir tirgu valdošie. Pilsoņu viedoklis arī netiek ņemts vērā un nav ticis ņemts vērā vienmēr, kad ir noticis referendums par konkrētu Eiropas Savienības lēmumu. Eh, referendumu rezultāti ir tikuši ignorēti. Paldies! Tagad baronese Faulkner no Lordu palātas. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es gribēju kolēģiem pateikt, ka ir īstenībā vairāk par vienu viedokli, vai palikt apvienotajā karalistē vai nē, un no Lordu palādes es īstenībā pārstāvu otru domāšanas nodo, nometni. Es gribu, uh, lai uh, sarunas vainagotos ar panākumiem. Un tagad uh, pievēršoties Daiselblūma kunga teiktajam, viņš runāja par valstīm domātajiem ieteikumiem. Jāsaka, ka mums vajadzēja par to runāt jau senāk. Gribēju paturpināt par sociālo partneru iesaisti visā tajā. Vakardien mēs runājam par uh, rezultātu tabulas rādītāju paplašināšanu un. Ko tad jūs vēlaties panākt, pateicoties valstīm domātajiem ieteikumiem? Vai nu jūs to atstājat uh, nacionālo parlamentu ziņā, nacionālo uh, uzraugu ziņā, vai arī jūs vēlaties to visu centralizēt? Nu, ja es pareizi sapratu, tad šodien jūs bijāt drīzāk pret tādu centralizāciju. Apvienotās karalistes parlamentā mēs uh, par uh, katru cenu nekonsultējamies ar sociālajiem partneriem, bet mēs veicam ietekmes izvērtējumu, notiek lobēšanas darbs, uh, ir kontrols mehānismi, cilvēki var piedalīties debatēs pirms mēs vienojamies par likumdošanu un to pieņemam. Uh, Ja ir tāda centralizēta sociālo uh, rādītāju ieviešana un sociālo partneru uh, apzināšana, nu, tad tas varētu būt solis aplamajā virzienā. Es jau vakardien uzdevu jautājumu, un es viņiem uz to atbildi gribu pavaicāt šodien, vai Eirozona uzskata, ka ir īstais brīdis, lai izveidotu tādu uh, centralizētu kasi, par to bija runāts četri priekšsēdētāji ziņojumā, uh, Un man šķiet, lai gan mēs pat nesam eirozonā, eh, varētu padomāt par šādas kopīgas kāses izveidi. Paldies! Eh, paldies, Pereiras kungs no Portugāles lūdzu. Good morning. Um... Labrīt! Gribēju pateikt, ka Portugāle veic savu darbu gan institūcija, gan politikas līmenī, un ja runājam par institūcijām, esam izveidojuši fiskālo padomi, uh, un parlamentā ir izveidota tehniska budžeta atbalsta vienība, kas sadarbojas ar budžeta komisiju, un tā var neatkarīgi pieņemt lēmumus. Mēs esam tātad izveidojuši šo so institucionālo satvaru, mēs samazinām IKP parādu, samazinām uh, deficītu, bet, protams, problēmas vēl nav pilnībā pazudušas Tagad eh, pašā sākumā gribēju pateikt, ka mēs ievērojam noteikumus, bet tas nenozīmē, ka mēs piekrītam ekonomiskās un fiskālās pārvaldības lēmumiem Eiropas Savienībā. Gribēju pavaicāt Daiselblūmu kungam, vai viņš zina kādu monetāro savienību pasaulē, kas nav saistīta ar fiskālo savienību un varētu uh, uztvert asimetriskus šokus dalību valstīs. Ja jūs atbildēsiet noliedzoši, man šķiet, ka tā būs. Kādus konkrētus soļus Eirogrupa ir nodomājusi spērt, Lai izveidotu šādu fiskālo savienību, mums ir budžets 1% no IKP, 85% no IKP budžeta tiek veidoti nebalstoties uz brīvu izvēli, un tā tad mēs pat nevaram domāt, kā uh, atvēlēt līdzekļus bēgļu uzņemšanai, jo viss jau ir asignēts, ņemot vērā šādu pārvaldības modeli ir ļoti grūti kaut ko darīt, kustēties Eirozonas ietvaros. Paldies, Santa kungs. Paldies, priekšstādātāji. Visi runāja par to, ka ir nepieciešams vairāk investīcija, publisko, privāto partnerību, un mums visu laiku no jauna atkārto, ka stabilizējot, konsolidējot valstu budžetus un e, īstenojot reformas, viss e, pavērsīsies uz labu, un uh, avīzē La Republika Vencija kungs teica, ka tas nav noticis, uh, taupības politika nav radījusi darba vietas un izaugsmi tieši pretējo, bet, piemēram, ASV, kur nav bijuši taupības pasākumi, ir daudz labāk izaugsmas rādītāji un ir vairāk investīciju. Eiro uh, kurs ir pazeminājies, Eiropas centrālajai bankai ir vairāk uh, kontrols pilnvaru un ir uh, radusies lielāka likviditāte, bet nav vairāk investīciju patiesība ir tāda, ka uh, trūkst joprojām šo publisko un privāto investīciju, un jāsaka, ka ir jābūt sākumā publiskām investīcijām, kas varētu piesaistīt privātās investīcijas. Eiropai ir eh, steidzami nepieciešams jaunas eh, investīcijas infrastruktūrā, izglītībās, eh, tehnoloģijās, īstenojot zaļu izaugsmi, lai gan tas tagad ir kļūst par tādu ļoti novazātu saukli, ir jāuzlabo cilvēku labklājība, ir nepieciešams publisks investīcijas, bet tās tiek piesaistīts pārāk lēni. Jau pagājuši gadu šajā pašā sēdē es to teicu, un jāsaka, ka stabilitātes un izaugsmes pakta normas ir vairāk vainojams pašreizējā situācijā. Nav līdzsvara par, starp investīcijām un izdevumiem. Tiek eh, tikai uh, aprēķināti deficīti un eh, tie noteikumi, kas bija spēkā, lai it kā konsolidētu valstu budžetus, īstenībā noved pie tā, ka valstis samazina investīcijas, runātājs tiek pārtraukts. Paldies! To... Tagad vēl diviem runātājiem došu vārdu. Lūdzu, minūti runājiet, ne ilgāk Fransuā no Franču senāta. Oui, thank you. Um, bonjour, je... Paldies. Um, labrīt visiem. Es gribēju uzdot jautājumu par uh, vadlīnijām, kas uh, ir minētas piec priekšsēdētāju ziņojumā par uh, efektivitāti, jo uh, šo piecu priekšstādātāju ziņojumā ir norādīts, ka Eiropas pusgads un makroekonomiskā nelīdzsvar procedūra ir ļāvušas mazināt problēmas, dažas atrisināt, bet ka paliek vēl daudz darāmā. Un tiek paredzēts katrā valstī izveidot tādu konkurētspējas iestādi un Eiropas līmenī izveidot organizāciju, kura Tā tad vienot šīs eh, nacionālās konkurētspējas eh, iestādes. Un es gribēju uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, par to, vai ir vai nav nepieciešams veidot šādu papildus struktūru, eh, kura taču neapšaubām droši vien jau pastāv katrā valstī, un otrām kārtām par uh, Uh, priekšstādātāju ziņojumā minēto par uh, Beļģiju un Nīderlandi, kur šādas iestādes pastāv, vai varētu saņemt uh, precīzāk informāciju, kā tas viss darbojas. Paldies! Manuels Rodrīgas no Portugāles Nacionālas asamblējas viena minūte jums arī. Paldies! Es vēlētos komentēt dažus no jautājumiem saistībā ar fiskālo paktu. Ir divi būtiski ierobežojumi, un pirmām kārtām struktūrālā deficīta samazināšanas uh, ātrums, bet tas ir atšķirīgs dažādās dalību valstīs. Mēs runājam par uh, valsts parāda samazināšanu, uh, tātad 20% gadā līdz 60%. Aprēķins ir vienkāršs, bet ko tas nozīmē? Mēs Eh, samazinām valsts eh, parāda līmeni un eh, maz tiek mazināts valsts risks un tiek veicināts investīcijas mazos vidējos uzņēmumos, tā ka es domāju, tam vajadzētu veicināt investīcijas. Šī paneļa debata šobrīd ir aplūkojusi tikai vienu no noteikumiem fiskālajā paktā to varbūt spēcīgāko, bet ir otrs ļoti svarīgs priekšnosacījums, eh, kas ir ļoti svarīgs tīpaši tām valstīm, kurām ir augsts parāda līmenis. Paldies, priekšsādātājs. Tagad laiks eh, paneļrunātājiem atbildēt. Eh, Daisenblom kungs pirmais. Paldies, Roberto, tik uzdot daudz jautājumu, es nezinu, cik daudz laika jūs man dosiet. 3-4 minūtes, labi. Tā tad debats šeit galvenokārt bija par pārvaldības um, nākotnes modeli šobrīd mums eh, ir tādi spēcīgi centrāli noteikumi valstīm, un tad valstu ziņā ir pirmkārt nodrošināt atbilstību šiem noteikumiem. Un šie noteikumi var būt pareizi, tie var būt pārāk sarežģīti, mums tos jāpadara varbūt iedarbīgākus un eh, labāk saprotams pilsoņiem, bet tā mēs šobrīd strādājam. Tātad reālā atbildība par galvenajiem lēmumiem par budžetu, par reformām, par to, kā mēs veidojam savas kopīgās sistēmas, tas tomēr ir joprojām katras dalībvalsts atbildībā. Un es to saku tāpēc, ka daži pārstāvi, kas izteicās šodien, principā teica, mūsu problēmas rāda izaugsmas un stabilitātes pakts. Un es uh, apsīdēšu šo nos, nu, nostādījumu. Problēmas galvenokārt mūsu valstīs un Eirozonā ir radušās tāpēc, ka ir bijušas, eh, bijusi nepareizi slikta politika dalībvalsts līmenī. Nav atkal laika tur iedziļināties, bet divpusējas varētu atkal strīdēties ar jums un pierādīt savu taisnību cik vien ilgi tas prasa. Jūs teikt, ka varētu arī uzstāt uz pretējo, tas nedarbojas, mums ir stingri noteikumi, bet uh, Vendrikungs jau demonstrē, ka šie noteikumi tiek ignorēti. Uh, Nu jā, viņi tiek ignorēti zināmā mērā, bet mēs visi tomēr ejam vajadzīgā virzienā, mēs samazinām deficītus, mēs sākam samazināt parādus, mēs uh, sākam palielināt investīcijas, tātad esam nedaudz optimistiskāki. Bet uh, šis modelis, kas balstās uz regulējumu un tad uh, ļaujot nacionāliem parlamentiem lemt, uh, nedarbojas. Nu labi, tad pretējais centralizēsim un, nu, teiksim, pārņemsim šo atbildību un pārnesīsim to uz centru. Uh, Bet, kad runājam par demokrātisko leģitimitāti un uh, sabiedrības atbalstu, nu, tad es domāju, tādā ziņā šāds uzstādījums būtu tāds liels uh, piedzīvojums, uh, avantūra, jo tādā gadījumā mēs runājam arī par mūsu pensiju sistēmu, struktūru nākotnē, tātad par to tad tiks lemts un šeit Briselē tāpat arī kādas būs eh, veselības aprūpas sistēmas, sociālai modeļi dalību valstīs, kas eh, joprojām ir diezgan atšķirīgi dažāda, dažādās dalību valstīs. Tātad vai nākotnē par to lems, eh, lems Brisele, tas ir neizbēgami, jo tie ir lēmumi, kas reāli ietekmē to, kā mūsu ekonomikas darbosies nākotnē un kā mūsu budžeti būs vai nebūs ilgspējīgi nākotnē. Tāpēc ir jāsaprot, ja jūs sakat, ka nepieciešams vairāk pārvaldības centrā, uh, un šis modelis, kāda lēmuma tiek pieņemti dalību valstīs, nedarbojās, un tad kādi ir šie būtiskākie secinājumi. Es neko revolucionāru šeit neesmu pateicis. Es ticu uh, evolucionārai attīstībai, monetārā savienībā, jūs varbūt tam necitat, bet tāda ir man pārliecība, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs nedraud, nezaudētu sabiedrības atbalstu un uh, Eh, šāda pilnvaru pārnese uz centrālo līmeni varētu būt diezgan eh, graujoši kopējiem projektam, un tāpēc es runāju par to, cik svarīgas ir šādas nacionālās konkurētspējas valdes vai padomas. Jūs teiksiet, ka tās ir jaunas institūcijas, un mums jau daudzas ir, un varbūt jums ir taisnība, bet ja mēs atstājam šo atbildību nacionālā līmenī, tad es gribu, lai mēs dalītos pieredzēs starp valstīm, es eh, vēlos, lai mēs labāk izstrādātu reformas un īstenot tās. Jā, tur ir nepieciešama sociālā partneru iesaistība, bet tas, kā jūs to organizējiet, tas ir jāorganizē nacionālā līmenī, sociālajiem dialogam jānotiek galvenokārt dalībvalsts līmenī, un jā, tur mums ir daudz pieredzes Nīderlandē ar mūsu sociālo un ekonomisko lietu padomu, iesaistot arotbiedrības un darba devējus. Mums ir arī pieredze šādas nacionālas konkurētspējas valdē. Mēs to saucam par centrālās plānošanas biroju, nu nosaukums gan ir ļoti arhaisks, bet uh, tā tad šie cilvēki šajā centrālajā plānošanas birojā, viņi pasaka politiķiem, nu ne pasaka, bet viņi konsultē, kā labāk uh, veidot reformas tā, lai mēs sasniegtu savus politiskos mērķus. Un ja mēs izstrādājam tāds riktīgi sliktus plānus, tad viņi mums pateiks. Viņi pateiks, ka tie nebūs ilgspējīgi, ka tie būs kaitīgi kādiem mērķiem, un tas tik tiešām palīdz tāds zināšanu pamats un bāze, lai mēs varētu izvērtēt savus politiskās nostādes. Es nebūtu nesaku, ka jums jāsako Nīderlandes piemēram, bet vienkārši mums ir nepieciešams kaut kas labāks un labāk jāveido un jāīsteno reformas, jo, ja mēs gribam saglabāt šo Eiropas sociālo modeli, tad mums ir nepieciešama veiksmīgāka darbība, nepieciešams vairāk izaugsmas un labākas politiskās nostādnes, lai panāktu galveno, jo es domāju, ka mums ir ļoti eh, tāds bagāts, labklājīgs kontinents, eh, valstis, ar savu sociālo modeli, un es domāju, ka mums eh, abas lietas ir jāsaglabā šī labklājība un tāpat arī spēcīgs sociālais modelis. Tāds ir mans skatījums. Un vēl viens specifisks jautājums, ko uzdeva Johims Poskungs, kurš eh, prasīja par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Nu, es neesmu ekofinu vadītājs. Eh, katram ir savu darba kārtība, ir Eiropas komisijas priekšlikumi, bet Eh, labi pārtraucēšu jautājumu, ko Nīderlanda pati dara. Es eh, šeit, teiksim, neesmu kā Nīderlandes ministrs, bet centīšos atbildēt. Mēs ar eh, Vāciju veicam nodokļu nolēmumu apmaiņu. Mēs sakam, jā, labi, jums ir pieejami visi nodokļu nolēmumi, un es domāju, ka Vācijas iestādēm būs ļoti interesanti zināt, ko Vācijas uzņēmumi dara Nīderlandē ļoti labi. Otrām kārtām mēs pieskaņojam, pielāgojam visus savus divpusējos nodokļu līgumus, eh, kur doma galvenokārt ir izvairīties no dubultu nodokļu maksāšanas, mēs nodrošināsim, lai arī tur tiktu risināts jautājums par dubultu nodokļu nemaksāšanu, kas ir reāla problēma, un es esmu pirmais, kas to atzīst, tātad mainīsim savus nodokļu līgumus. Tālāk Aikofina eh, prezidējošā valsts mēs eh, virzīsim uz priekšu, lai padomē sanāks politisko vienošanos par komisijas priekšlikumiem, un man ir nepieciešams jūsu atbalsts arī Vācijā, lai visas valdības pieņemtu visu šo pakotni kopā un nesāktu tagad izvēlēties kaut kādus labākos elementus un teikt, ka mums nepieciešams vairāk laika. Jā, protams, laika vajag, bet laika mums nav. Tā tad darīsim to tagad šajā pusgadā un cerams ar jūsu valdību atbalstu. Paldies! Sirsnīgi jums! Tālāk ir Vendrikungs. Paldies priekšnādātāji! Profesionāli runājot, esmu ļoti pieticīgs cilvēks, un tāpēc atbildēšu uz vienu jautājumu un ietaupīšu jums laiku. Tas bija jautājums, kā vairāk informēt par valsts izdevuma efektivitāti. Es eh, saprotu, ka jautājums ļoti svarīgs, un te ir iespējams vairākas atbildes, un izvēlēšos divas iespējamās atbildes. Tātad, mēs domājam, ka izdevuma sistēmas. Piemēram, Nīderlandē mums ir miljārdi eiro, ko iekasē centrālā valdība, un tas tiek nodots, teiksim, pašvaldībām, lai tās tos tērētu konkrētiem mērķiem. Un no efektivitātes iedarbīguma viedokļa tā ir slikta sistēma, jo vienīgā lieta, par ko rūp uh, pašvaldība, iztērēt visus līdzekļus. Un tad ir jautājums, kāda ir pievienotā vērtība, kā mēs varam uh, dot vairāk vērtības ieguvuma sabiedrībai no šiem valsts līdzekļiem, nodokļu maksātājiem naudas. Tātad ir nepieciešams informēt vairāk par šiem jautājumiem, vajadzētu uh, atteikties no šādas sistēmas vai vismaz to pārdomāt. Es ceru, ka jūs neiebildīsiet. Tas pats attiecas arī uz Eiropas Savienības budžeta tērēšanu dalību valstīs. Visu 28 valstu valdības Eiropas Savienībā galvenokārt ir interesēts, lai notērētu visu naudu, ko no Eiropas var saņemt. Un tāda ir liels klusums pēc tam, un tad kāds uzdod jautājumu, kāda eh, tad ir eh, pievienotā vērtība sabiedrībai. Tāda ir arī mūsu pieredze Nīderlandē. Tas pats attiecas arī uz dalību valstu sistēmām. Tā tad pārdomājiet eh, šīs sistēmas, ja spējat, ja varat, un pārdomājiet eh, valsts izdevuma efektivitāti. Un uh, otra lieta, varbūt ļoti tāds uh, garlaicīgs nostādījums, bet ir nepieciešama labāka informācija par uh, līdzekļu tērēšanu. Uh, un esmu nesen darbojies, eh, tātad kā teicu, revīzijas palātā Nīderlandē un dažkārt mani šokē un pārsteidz par to, kā trūkst labas informācijas par izdevumu efektivitāti. Un ja mēs nezinām par šo pievienoto vērtību, par to, kāda ir valsts izdevumiem uz eh, sabiedrības labklājību, tad mm, mēs nekādā veidā neuzlabojam savu zināšanu bāzi, mēs eh, veicam sliktus novērtējumus, tā tad ir ļoti daudz iespēju uzlabot eh, valsts eh, izdevumus šādā veidā, tā tad iegūstot labāku informāciju un attiecīgi arī, teiksim, padarīt šos datus, šo informāciju atvērtāku, iesaistot uzņēmumus un valsts organizācijas, informējot par valsts līdzekļu tērēšanu, tas varētu uzlabot arī tīri dramatiskā veidā šos, šo izdevumu efektivitāti. Paldies, un Valērija Rabo nākošā. Paldies, paldies priekšsādātāji. Es gribētu tagad atgriezties pie struktūrālā budžeta deficīta, un man ir priekšlikums, viens priekšlikums komisijai. Ja mēs eh, mājas lapā katrai valstī varētu norādīt galveno indikātoru struktūrālā deficīta mērķi un tā tālāk, un to, kā struktūrālā deficīta samazināšana ietekmētu uh, izaugsmu un investīcijas, jo šķiet, ka visi saprot, kas ir izaugsme, visi saprot, kas, kāda ir ietekme uz izaugsmi, teiksim, ja mēs samazinam savu struktūrālo deficītu, teiksim, par 0,1 vai 0,2%, kāda būs ietekme uz ekonomisko izaugsmu katrā konkrētajā valstī, kāda uh, būs ietekme uz investīcijām atkal katrā konkrētā valstī, tā lai katrs un visi saprastu, kādas ir sekas jebkādam uh, struktūrālā deficīta samazinājumam. Es domāju, tas būtu ārkārtīgi svarīgi, lai saprastu, uh, kas eh, ir pamatā valsts eh, finansējuma pārvaldīšanai, it īpaši no šīs struktūrālā deficīta puses. Otrais priekšlikums, ko gribētu izteikt. Kad eh, izstrādājam kādu valsts politisko nostādni un nepieciešams novērtējums tai, kā to sasaistīt ar uh, darba kārtību 2020. Tātad kā mēs varētu paskaidrot, jā, mēs to daram, mēs daram to un to Francijā, to un to Nīderlandē, to un to Itālijā, bet kā tas saistās ar eh, darba kārtību 2020 un kāda ir pievienotā vērtība, ko tas varētu dot, tīri radot darba vietas un eh, nodrošināt ekonomisko izaugsmu. Es domāju, ka šīs divas eh, lietas, šie divi priekšlikumi, tātad viens par to, kā mēs pārvaldam valsts uh, finansējumu, un otrs par to, kā mēs īstenojam um, šīs politikas savās valstīs, uh, kā pie tā strādā dalībvalsts parlamenti, kā tas sasaistās ar darba kārtību 2020. Un katru reizi, kad mēs kaut ko daram vai koriģējam struktūrālo deficītu, uh, kāda ir ietekme uz ekonomisko izaugsmu, kāda ir ietekme uz investīcijām, kāda ir ietekme uz uh, darba vietu radīšanu. Man šķiet, tas būtu skaidrāk visiem. Un arī pilsoņiem, protams, ja mēs varētu saņemt šo informāciju skaidrā veidā. Paldies! Paldies! Pavisam īsi gribētu atbildēt uz uh, vispārīgu jautājumu no Beļģijas parlamenta, un tā es nonāku arī pie uh, Vaisbloma kunga teiktā par to, ka ir nepieciešama tad pakāpeniska pieeja. Es uh, pilnīgi piekrītu, jo, uh, nu, ja viss ir balts un melns, tad nevar īpaši tālu tikt. Protams, ideālā gadījumā, kā jau es teicu, būtu saprātīgi, protams, ja tādā centralizētā veidā, jā, šī pārvaldība notiek no Briseles un federālā modelī tas ir savādāk, bet, nu, tā nav tāda lieta, ko mēs varam kaut kā tā momentā mainīt. Mums nepieciešams eh, rūpēties, lai mūsu sistēmas darbotos, sistēma darbotos labāk, un mans viedoklis ir tāds. No vienas puses pašreizējais mehānisms ir tāds nu, gandrīz optimāls, bet no otras puses nav taisnība, ka tas ir pilnīgi neefektīvs, jo mēs dzirdējām, ka ar zinām darbību mēs varam uzlabot eh, vai, tā teikt, nu, pasliktināt situāciju paši ar savu rīcību. Tā tad ir jācenšas panākt uzlabojumus. Panākot, lai mēs būtu atbildīgāki par notiekošo. Uh, tāpat laikā neizvēršot kaut kādu anarhiju, bet lai šī atbildība saistītos ar pastiprinātu koordināciju un efektivitāti, domāju, ka mūsu loma varētu tātad būt e, iet virzīties šajā virzienā. Beļģijas pārstāvs uzdeva jautājumu par e, komunikāciju. Jā, mums tiešām var būt jāņem vērā uh, ārkārtējus apstākļus, eh, kas ir ārpus dalībvalsts kontrolas, piemēram, bēgļu situācija, bēgļu krīze, to nekādu noteikumu neaizliedz, un tad jāņem vērā struktūrālo reformu ietekme uz eh, vidēja termiņa mērķiem, tāpat. Jo es neņemam vērā investīcijas struktūrālā definīcijā, jā, Es saprotu, ka pastāv zinām ierobežojumi un uh, kāpēc šīs struktūra reformas tiek ņemts vērā tikai vienu gadu un vienos aprēķinos. Es domāju, ka jā, šeit ir kaut kādas elastības iespējas, bet ir iespējams arī tomēr labāk uh, integrēt uh, šo stabilitātes un izaugsmas paktu. Un tas, ko, tas kas tik teikts par struktūrālo deficītu, tas ir ļoti būtiski, ne tikai analizējot, analizējot to, bet uh, ņemot vērā, kā tas pašreiz tiek eh, definēts, veicot aprēķins attiecībā uz izaugsmas potenciālu, dažkārt tas dod eh, rezultātu, kas varbūt nav eh, racionāls. Un ja valsts darbojas atbilstoši šai formulai, teiksim, pat ja izaugsme ir 1% un ja netiek nominālās deficīts mazināts, tad valsts principā neattīstās, jo struktūrālais valsts neattīstās, jo izaugsmas potenciāla aprēķina parāda, ka tas tā nenotiek. Iespējams, ka tas nav vienkāršākais jautājums, tātad nu, to nav vienkārši saprast. Arī starptautiskais valūtas fonds runā par tādu nominālāku pieeju, virzieties šajā virzienā, un varbūt tas būtu tāds saprātīgs eh, virzības veids, atvirzīties no šīs struktūrētās koncepcijas, bet šķiet, ka mums ir iespējas veikt uzlabojumus un atbilstoša eh, tātad dalībvalstu un eh, Eiropas Savienības atbildība dot labāku efektu. Es domāju, ka diskusija šodien bija ļoti laba, efektīva un tik tiešām ieskicē to, kā vajadzētu strādāt šajā jomā. Liels paldies! šķiet, ka mums varbūt jāpārtrauc vienam otru slavēt, un es gribētu uzteikt jūs kā dalībniekus šīs dienas sanāksmē, un eh, esam, jāsaka, krietni ietērējuši laiku, pārsnieguši savu laiku, jau 15 minūtes no kafijas pauzes, pateicos visiem runātājiem eh, šajā sanāksmes daļā. Jā, mums pietrūks laika atkal, bet domāju, galvenie jautājumi te tik izteikti pārunāti, un eh, pulcēsimies atpakaļ šeit 11.30, un mēs dodamies uz uh, Duhima Nuhina eh, zāle pirmajā stāvā, un eh, cerams, ka ir eh, cilvēki, kas mums palīdzēs tātad visiem nokļūt uz šo kafijas pauzi.